Welcome to this meeting. Uh... Labrīt, kolēģi, sveicu jūs uh, šajā sanāksmē. Uh, cerams, ka varam jau apstiprināt uh, darba kārtību ar šādiem grozījumiem. Balsojums par piekto punktu par um, darba līgumiem ir ticis pārcelts. Es jūs par to informēju. Un mums ir jauna darba kārtība sanāksmē. Kas nozīmē, ka darbu pēcpusdienā turpināsim jau pulksten 14. Pusdienu pārtraukums būs īsāks, tas nozīmēs, ka mēs varēsim eh, laicīgi noslēgt sēdi, jo īpaši tiem, kuriem ir jādodas uz lidostu vai uz vilcienu staciju. Un arī tāda pati ziņa tiek atgādināta tūkiem, ka darbs pēcpusdienā tiks atsāks 2014. Visas valodas ir pārklātas šajā sanāksmē, izņemot horvātu maltiešu valodu šorīt. Mums ir 17 viesu grupa, kas piedalīsies sanāksmē un sekos līdzi uh, sēdes norisei Regneres kundze uzaicināja mūsu šīs dienas viesus. Un Regneres, un, jā, tomēr ir nodrošināts tulkojums arī maltiešu valodā tiem, kuriem tas ir nepieciešams. Tātad ap, jāapstiprina 1. un 16. aprīļa sanāksmju protokoli. Un varam tuliņ arī ķerties klāt pie uh, balsošanas. Ceru, ka visiem ir balsošanas kartītes. Sāksim ar kompromisa dokumentu, kas ir apstiprināts korporā par Eiropas parlamenta direktīvas priekšlikumu par jūrniekiem, ar kuru groza uh, Eh, vairākas direktīvas. Eh, tas ir galīgais eh, balsošanas saraksts pirmajai lasījumā vienošanā ar padomi un, un balsosim elektroniski. Sākam balsot! Beidzam balsot. Rezultāts 42 pār 1 pret. Un vēlreiz. Liels paldies atbildīgajai deputātei. Tūlīt pārējām pie sastā punkta, tā kā piektais nedroši darba līguma ir pārcelts. Sāksim ar 122. grozījumu par pret atturas noraidīts. 18. grozījums par, pret, atturas, apsprināts. 123. atkrīt, 19. par, pret, atturas, apstiprināts. Kā kompromiss par, pret, atturas, apstiprināts.

atturas apstiprināts. Pārbaudīsim 126. sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. Kompromiss kā A par pret atturas apstiprināts. 129. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 129. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Un eh, par trīs eh, balsīm pārsvars pozitīvam balsojumam L kompromiss par. Pārējiem pie M kompromisa par, pret, atturas, apstiprināts. 134. grozams par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 134. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 30. grozījums par, pret, atturas, apstiprināts. 135. grozījums par. Tas atkrīt. Tad, ja jē kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 139. par, pret, atturas, apstiprināts. 35. 140. un 161. grozījums par, pret, atturas, apstiprināts. N kompromiss par, pret, atturas apstiprināts. O kompromiss par, pret, atturas apstiprināts. P kompromiss par, pret, atturas apstiprināts. Q kompromiss par, pret, atturas apstiprināts. 78. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 78. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 77. par, pret, atturas apstiprināts. Septiņdesmit astotais grozījums par, pret, atturas apstiprināts. Pārējām pie R kompromisa par, pret, atturas apstiprināts. S kompromiss par, pret, atturas apstiprināts. 81. grozījums par, pret, atturas apstiprināts. Apsvērumu punkti tagad. A kompromiss par, pret, atturas apstiprināts. 82. grozījums par, pret pret, atturas noraidīts. 83. grozījums. 84. par, pret, atturas noraidīts. 87. grozījums par, pret, atturas apstiprināts. Trešais grozījums par pret atturas apstiprināts. 88. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 88. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. Ceturtais grozījums par pret, atturas, apstiprināts. B kompromiss par, pret, atturas, apstiprināts. C kompromiss par, pret, atturas, apstiprināts. 97. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 98. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 98. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. Septītais grozījums par pret atturas apstiprināts. 99. par pret atturas noraidīts. Simtais grozījums par pret atturas noraidīts. 101. grozījums par pret atturas noraidīts. 103. grozījums par pret atturas apstiprināts. Pārbaudīsim 103. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. D kompromiss par. Pret. Atturas norē. Apstiprināts. 104. par. Pret. Atturas noraidīts. Pārbaudīsim 104. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 105. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 9. grozījums par, pret, atturas, apstiprināts. E kompromiss par, pret, atturas apstiprināts. F kompromiss par, pret, atturas apstiprināts. G kompromiss par, pret, atturas apstiprināts. H kompromiss par, pret, atturas apstiprināts. 113. grozījums par, pret, atturas apstiprināts. I kompromiss par, pret, atturas apstiprināts. 118. par, pret, atturas noraidīts. 15. grozījums par, pret, atturas apstiprināts. 16. grozījums par, pret, atturas apstiprināts. Septiņpadsmitais grozījums, 121. par, pret, atturas, apstiprināts. pēdējais balsojums par atzinumu projektu grozītā versijā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un ir apstiprināts 38 par 10 pret. Un divi atturās. Apsveicam Lenersa kungu Un tagad pārējām pie septītā darba kārtības punkta - pētījums un pētniecība un inovācijas ekonomikā, lai radītu jaunus darba vietas. Pirmais grozījums par pret atturas apstiprināts. Devītais par, pret, atturas noraidīts. Desmitais par, pārbaudīsim. Nebija ļoti skaidrs rezultāts. Devītais grozījums, pārbaudīsim to. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, atturas apstiprināts. C kompromiss par, pret, atturas apstiprināts. 12. grozījums par, pret, atturas apstiprināts. 13. grozījums par, pret, atturas apstiprināts. 14. grozījums par, pret, atturas, apstiprināts. 15. grozījums ar mutisko grozījumu no S un D grupas par vairāk uzticamu datu pieejamību, kas varētu stiprināt par pret atturas apstiprināts. 16. grozījums par pret atturas apstiprināts Apsiprināts. Pārbaudīsim. 16. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. T kompromiss par, pret, atturas, apstiprināts. 24. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 25. grozījums par, pret, atturas apstiprināts. 26. grozījums par, pret, atturas apstiprināts. 27. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 28. par, pret pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apsiprināts. 29. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 30. par, pret, atturas, noraidīts. 51. par pret apturas apstiprināts. 32. par pret apturas noraidīts. Trīsdesmit trešais par, pret, atturas, apstiprināts. 34. dalītais balsojums pirmā daļa par, pret, atturas, apstiprināts, otrā daļa par, pret, atturas, jāpārbauda. Sākam balsot, beidzam balsot. Apstiprināts 27 balsis par.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 atturas noraidīts. Pārbaudīsim 44. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprinās. Par, noraidīts par divām balsīm. 45. par pret atturas noraidīts. Es kompromiss par pret atturas apstiprinās. Piecdesmit septītais grozījums par, pret atturas noraidīts. 58. par, pret, atturas, apstiprinās, G kompromiss par, pret, atturas, apstiprināts, 60. grozījums par, pret, atturas, apstiprināts. 61. par, pret, atturas, apstiprināts. H kompromiss par, pret, atturas, apstiprināts. Otrā daļa Jā, tā tad ir jābalso par otro daļu papildus H kompromisam. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudīsim otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts par četrām balsīm vairāk par balsu. Tagad pārējām pie 71. grozījuma par, pret, atturas, apstiprināts. 72. grozījums par, pret, atturas, apstiprināts. I kompromiss par, pret, atturas, apstiprināts. 79. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Balsosim tagad par 80. grozījumu par, pret, atturas, apstiprināts. 82. grozījums par, pret, atturas, apstiprināts. 83. grozījums par, pret, atturas apstiprināts. Un tagad balsosim par atzinumu projektu ar grozījumiem. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Un tagad beidzam balsot. Un ir apstiprināts šis eh, dokuments 51 balss par. Tagad astotais punkts ziņojums par no Bingevičutas kundzes par vienlīdzīgas iespējas attieksmes piemērošanu pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos. Sākam ar sesto grozījumu. Par, pret, atturas, apstiprināts. apstiprināts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts.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 Pārbaudīsim elektroniski 17. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar sešu balsu starpību. 18. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. B kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 25. grozījums, motisks eh, grozījums, ko iesnieguši zaļie, par, pret, atturas, noraidīts. 26. par ar mutisko grozījumu par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 28. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienu, viens balss pārsvaru. C kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 28. grozījums. 28. par pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. F kompromiss par pret atturas pieņemts. D G kompromiss par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim uh, G kompromisu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot un pieņemts ar 12 balsu pārsvaru. 53. grozījums par pret atturas pieņemts. H kompromiss par pret atturas pieņemts. I kompromiss par pret atturas pieņemts. J kompromiss par pret atturas pieņemts. 63. grozījums dalītais balsojums. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts.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 pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums, mutiskais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas Noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski ceturto grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Un balsojums par eh, tekstu kopumā grozītajā versijā sākam balsot.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 Un tagad pievērsīsimies uh, Makintāras kundzes uh, eh, atzinu projektam par refita programmu. Pirmais grozījums par pret atturas uh, noraidīts. Atvainojiet, pārbaudīsim elektroniski pirmo grozījumu sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar trīs balsu pārsvaru. A kompromiss par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārbaudīsim elektroniskiem AA kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums par pret atturas noraidīts. 14. grozījums pa, eh, atkrīt. 13. Um, pārbaudīsim 15. sākam balsot. 15. grozījums pārbaudām elektroniski 15. grozījumu. Sākam balsot, balsojums joprojām notiek un tagad beidzam balsot un pieņemts ar viens balss pārsvaru. Divpadsmitais par pret atturas noraidīts. Neviens nevēlas pārbaudīt elektroniski, jūs vēlaties? Labi, 12. grozījums pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viens, viens balss pārsvars. 16. pār pret atturas noraidīts. 17. ir uh, elektroniski pārbaudāms. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar trīs balsu pārsvaru. B kompromisu pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar viens balss uh, pārsvaru. Vai jūs eh, nesapratāt, ka pārbaudām elektroniski? Noraidīts, jā, noraidīts ar viens balss pārsvaru. 20. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 20. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski arī 18. Jā, sākam balsot elektroniski. Balsojam, beidzam balsot, noraidīts 21. grozījums. Sākam balsot. Un beidzam balsot un pieņemts. Tālāk pārējam pie grozījuma numur 27. Vai pārbaudīsim elektroniski? Jā, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. grozījums pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. Eh, grozījums. Pirmā daļa. Sākam balsot.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 Beidzam balsot. Pieņemts. C. Kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss EA eh, e sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. M kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar viens balss pārsvaru. Kā kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. Eh, grozījums. Pirmā daļa. Pirmā 46. grozījuma daļa. Sākam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. grozījums. Sākam balsot uh, par 48. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Četrdesmit devītais uh, grozījums, 51., 52. un 53 kopā, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. D. Kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsotu noraidīts ar viens balss pārsvaru. 54. grozījums. Sākam balsot. Jā, vārds jums. Paldies, varbūt nepreiz sapratu, bet kāpēc mēs balsojam elektroniski par šiem grozījumiem? Kāpēc mēs balsojam elektroniski par katru grozījumu? Um, Nu, mēs ietaupām laiku tādējādi. Joprojām turpinās eh, balsojums elektroniski par 54. grozījumu. Beidzam balsot, eh, noraidīts. 55. Eh, sākam balsot. Joprojām balsojam. Un tagad beidzam balsot. Noraidīts. 59. grozējums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. atkrīt. 70. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot un pieņemts ar viens balss pārsvaru. 69. grozījums, nē, tas atkrīt. Tādēļ pārējam pie. Pie eh, 74. grozījuma sākam balsot. Pieņemts. 75. grozējums, eh, pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Pirmā daļa, otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot, pieņemt arī otrā daļa ar viens balss pārsvaru. 78. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot, pieņemts ar viens balss pārsvaru. 77. 77. grozījums sākam balsot. Pieņemts. 78. grozījums, mutiskais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 79. Um, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 38 par 80. Um, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. E kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar viens balss pārsvaru. 81. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 85. grozījums atkrīt. Tādēļ pārējiem pie 91. 94. 94. grozījums, Harkinskundas grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 96. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot un pieņemts ar viens balsu pārsvaru. 97. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 98. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar viens balss pārsvaru. F kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un attiecīgi pārējam pie 110. 111. un 112. grozījuma mēs sākam balsot par 10, 11, 12, 110, 111, 112 grozījumu. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Kompromis G. Tas atkrīt. Tālāk. 121. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Mums ir jāatgriežas atpakaļ pie 120. grozījuma. Un sākam balsot par to, ja jūs to varat atrast. Sākam balsot. Simt divdesmitais grozījums. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tad atgriežamies 123. grozījums. Balsojam par 123. grozījumu. Sākam balsot. Par 123. grozījumu. 124, 125, 126 kopā. Tas ir pieņemts. Kompromiss H atkrīt. Kompromiss I. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Simt septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Kompromiss L. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Simt četrdesmit grozījums. Sākam balsot par 140. grozījumu. Pēdējam balsot. Tas ir norādīts. 141. grozījums kopā ar 122. grozījumu. Sākam balsot par šo. 122. grozījums. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 144. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromis G, eh, J, J, J. Beidzam balsot. Noraidīts. Simt četrdesmit pieci. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nē, atvainojos. Turpinām balsot. Tagad beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Simt piec pirmais sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 152. Sākam balsot. Vai joprojām balsojam? Tagad beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 155. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīt. 156. grozījums. Sākam balsot par 156. grozījumu. Tagad beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 157. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Simt piecdesmit atkarīt, Pārējām pie 159. grozījuma sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Simt sešdesmit grozījums, pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot, tas ir pieņemts. Un otrā daļa. Sākam balsot par otro daļu. Beidzam balsot. Tas ir pieņēmts. 161. Sākam balsot. Beidzam balsot tas ir norādīts. Un tad mēs balsojam par uh, grozīto projektu, personāla balsojums. Vai jūs visi nobalsojāt? Jā. Pašlaik mēs beidzam balsot. Vai jūs nobalsojāt? Jā, vēlreiz tad. Vēlreiz ir noslēguma balsojums, galīgais balsojums, personālais balsojums par uh, atzinumu projektu grozītā veidā. Jā, mēs varam tagad beigt balsot, jo visi ir nobalsojuši. Tas ir pieņemts. Labi. Yes. Mm. Of course. Okay. We take it. Mēs eh, tagad mums būs tehniska pauze.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 Ok, friends. Jā, darbie draugi, paldies par uh, balsošanu. Un uh, tagad mēs uh, esam ļoti priecīgi, kā pie mums ir atnācis Dombrovska kungs, uh, komisijas vicepriekšēdētājs. Un mēs viņu labi pazīstam un priecājamies, ka viņš ir šeit. Un arī mūsu komisionāra Taisens kundze Un uh, tagad mums būs viedokļa apmaiņa, kā daļa no struktūrētā dialoga ar uh, Dombrovska kungu un Taisnes kundzi. Un kā vienmēr, mums ir jāstrādā ļoti efektīvi, un mēs varēsim uzdot arī jautājumus, un mums būs debates. Bet mēs sāksim ar to, ka dosim vārdu Dombrovska kungam. Viņa prezentācija. Vārds jums, Dombrovska kungs. Uh, thank you. Uh... Paldies, priekšādātājs kundze. Cienījamie parlamenta deputāti. Vispirms es uh, vēlos pateikt, ka priecājos, ka var būt šeit, struktūrētajā dialogā, un ka man ir iespēja apmaiņas ar viedokļiem ar jums par uh, komisijas darba programmas ieviešanu. Un uh, pēc uh, septiņiem mēnešiem kopš uh, jaunā komisija uh, ir eh, uzsākus darbu. Kā jau teicu, uzklausīšanā pagājušajā oktobrī savā lomā kā vicepriekšsēdājs, kas atbild par eh, sociālajiem un ekonomiskajiem jautājumiem, un eh, vēlamies arī uz, uh, pastiprināt sociāla dialoga lomu un to nevar izdarīt, neiesaistot Eiropas parlamentu. Ceru, ka varēšu rēķināties ar jūsu atbalstu, lai virzītu uz priekšu ekonomikas un sociālās politikas uh, rīcības programmu no Eiropas komisijas puses. Vēlos vispirms uzsvērt progresu, kas ir sasniegts uh, attiecībā uz Eiropas pusgadu, sniedzot uh, valstīm specifiskas ieteikumus un es pievērsīšu uzmanību komisijas darba programmai. Arī komisāre Taisenes kundze to vairāk detalizēti aprakstīs par to, kādas iniciatīvas ir paredzētas eh, mūsu likumdošanas darbā. Komisija ir uzņēmusies pienākumu uzlabot ekonomisko pārvaldību un ekonomisko politikas koordināciju. Eiropas eh, pusgadu laikā mēs strādājam, lai uh, uzlabotu dialogu dalību valstīm iesaistēm pusēm, it īpaši ar Eiropas un eh, dalību valstu sociālajiem partneriem. Palielinātā Eiropas parlamenta un eh, dalību valstu parlamenta iesaistīšana Eiropas pusgadā ir vairāk nepieciešama nekā jebkad, lai palielinātu atbildību. Kopš 2015. gada, gada eh, iejaukums un Eiropas pusgada Uh, Streamlainīgs ir pirmais solis. Jā, tātad par tā visu racionalizēšanu. Un uh, ir jāveido struktūrās reformas un uh, sociālā atbildība. Ir uh, šeit uh, pētījums par uh, uh ikgada izaugsmi un uh, ir uh, jūs. Uh, Tas tika parādīts arī um, februāra um, valstu ziņojumā attiecībā uz uh, valstu ieteikumiem pirms, uh, diviem, uh, pirms divām nedēļām. Mēs balstījāmies uz ilgspējīgu at, attīstības faktoriem darba un nodarbinātības jomās, dažādās jomās, pakalpojumos, darba tirgu un uh, Tas ir izšķiroši, lai nodrošinātu darba vietas ieteikumi, ņēma vērā situācijas un uh, dalībvalstu specifiskos izaicinājumus. Jūs redzēsiet, uh, uh, kāda šeit ir, kādas atšķirības valstu starpā. Daudzas ieteikumi ir pievērsti struktūrāliem reformām, kas ir būtiskas, lai pārvarētu krīzi un lai varētu uzlabot darba tirgu. Citi struktūrāli jautājumi ir vērsti to, lai piedāvāt vairākas darba iespējas, lai nodrošinātu jaunatnes eh, bezdarba novēršanu un lai iesaistītu iekļautu sabiedrībā asumtās grupas. Tāpat ir arī jomas, kas ir iesaistīts komisijas darba programmā, kas sniegtu jūtamus labumus Eiropas eh, pilsoņiem. Nevēlos šeit runāt pārāk detalizēti, jūs uh, Šeit varat apskatīties. Eh, 23. Nu, jūnija būs pieejami šie ieteikumi, specifiskie ieteikumi dalībvalstī. Eh, komisija mēģina atbildēt uz lielajiem ekonomiskiem un sociālajiem izaicinājumiem un iesaistīt pilsoņu. Šis jaunais starts Eiropai ir atspoguļojies eh, komisijas darba programmā. Visas Eiropas Savienības institūcijām ir uh, jāstrādā kopā, lai sasniegtu labu rezultātu. Mēs strādājam, lai nodrošinātu iespējas eh, sabiedriem, mēs raugāmies uz jauniem veidiem un ceļiem, kā palīdzēt cilvēkiem atgriezties darba tirgo, kā sniegt atbalstu eh, jauniešiem, lai viņi varētu saņemt izglītību, lai iesaistot darbietu un tajā pašā laikā nodrošināt arī sociālo kohēziju. Komisijas eh, projekts kopš februāra ir palielināta jaunas nodarbinātības uh, iniciatīvu, ko ir pieņēmis arī Eiropas parlaments. Mēs vēlamies ieviest arī citus pasākumus, arī, kas uh, tiks ieviest arī vēlāk šī gada laikā, lai nodrošinātu notarbinātību. Vēlos arī uzsvērt divas citas svarīgas jomas komisijas darba programmā, kas arī ir svarīgs jūsu darbam komitejā. Uh, ekonomikas un monetārā savienība ir stiprināta kā atbilde uz ekonomisko un finanšu krīzi. Soļi, kas ir spēk, eh, spērti, eh, tiem ir jānodrošina ilgspējība un izaugsme un darba vietas radīšana. Mēs apzināmies, ka mandāts, kas ir dots, lai sagatavotu nākamos soļus, lai nodrošinātu labāku ekonomisko pārvaldību Eiropā, uh, jau nākamais mēnešos tiks eh, prezentēts arī ziņojums eh, padomē starp prioritātēm, lai nodrošinātu godīgu ekonomisko un monetāro politiku. Komisija ir eh, šeit paskaties arī sešu paku un piecu paku dokumentu kopumu. Un mēs atskatāmies arī padomē un parlamentam piecu prezidentu ziņojumu šeit ir, un komisija ir eh, pieņēmuši lēmumu par eh, piemērotu darbu. Pagājušās nedēļas trešdiena komisija prezentēja eh, Eiropas Savienības rīcības programmu par labāku likumdošanu, kas nodrošina lielāku caurskatāmību lēmumu pieņemšanas procesos. Paredzēts ir, lai būtu labāka konsultācija uh, Eh, procesu un eh, lai būtu tas vislabāk iekļāvies politiskajā darbā. Tagad, Tagad par dialogu. sociālo dialogu. Okay. Tā, tad, kā jūs zināt, augsta līmeņa sanāksme notiks 6. martā, lai būtu lielāks stimuls sociālam dialogam, un mēs priecājamies, ka arī eh, priekšstādātājs Šulcs atvēra sociālo partneru iesaisti Eiropas Savienības politikas veidošanā. Viens piemērs Eiropas pusgadā, un tas ir arī turpmāka zīme sociālākai ievirzē. Mēs varam stiprināt eh, sociālo partneru iesaisti gan nacionālā, gan arī Eiropas līmenī. Eh, patiesībā, kā jau es uzsvēru, iepazīstinot ar darba prioritātēm uzklausīšanā. Un e, tiek e, virzīts arī e, valstu rekomendāciju publikācijas, ka mums vairāk ir laika paredzēts dialogam ar sociālajiem partneriem, ar NVU, ar valdībām pirms tiek izdotas valstīm specifiskās rekomendācijas. Un mēs turpināsim šāda veida konsultācijas arī tagad, debatējot par uh, šo valstu rekomendāciju un ekonomiskās politikas piemērošanu. Es pats esmu viesojies vairākās valstīs, Eiropas eh, pusgada vizīšu kontekstā, tikos ar valdībām, ar parlamentu locekļiem, ar sociālajiem partneriem, lai eh, runātu par šo valstu ziņojumiem un citām ekonomiskajām tēmām saistībā ar šīm valstu rekomendācijām. Un arī šodien es došos uz Horvātiju Eiropas semestri ietvaros, lai eh, veiktu diskusijas ar sociālajiem partneriem, valdībām, eh, parlamentāriešiem šīs valsts specifiskās rekomendācijas. Mūsu priekšlikumā par nodarbinātības vadlīnijām dalību valstīm tiek, um, tiek stiprinātas um, tālākas uh, reformas veikt, un mēs turpināsim iesaistīt sociālos partnerus, gatavojot mūsu iniciatīvas. Mm un tāpat arī nodarbinātības un mobilitātes pakotnes ietvaros un e, savā portfeļa ietvaros un komisijas darba programmas ietvaros. Komisija ir īpašu uzmanību pievērsusi sociālo partneru ieguldījumam investīciju plānā, enerģētikas un e, savienībā, vienotajā tirgu, imigrācijas politikā un tirzniecības politikā. Vēl pēc uh, 2015. gada programmas. Bez šīs programmas mēs domājam arī tādā strateģiskākā plāksne. Piemēram, kolēģija noturēs orientējošās debates, kas veltītas sociālēm debatēm 9. jūnijā. Taisons kundze turpinās par specifiskajām eh, sociālās un citu politiku nostādnēm. Lielas paldies par jūsu uzmanību un es ar prieku uzklausīšu jūsu jautājumus un komentārus. Paldies, Dombrovska kungs, un tagad dodu vārdu Taisens kundzei. Thank you very much, Madam Chair. Liels paldies, priekšstādātāji, godātie parlamenta locekļi, man ir liels prieks būt jūsu vidū. Tagad es vēlētos papildināt eh, vicepriekšstādātāju Dombrovska teikto, vispirms atsaucoties uz pagājušā oktobra uzklausīšanu, kurā piedalījos un saskaņā ar. Uh, šīm vadlīnijām, kuras Junkerkungs mums dēvā, es esmu apzinājusi četras galvenās prioritātes. Pirmkārt, darba vietu izveida, piekļuve, prasmju izveide un visbeidzot sociālā aizsardzība. Es vēlētos uzsvērt to, kas jau ir paveikts un aizsākts vēl bez valda minētām. Vispirms mēs apsolījām jauniešu uh, Mm, eh, programmas aktivizēt, eh, viena viet, lieta ir veidot darba vietas, un otra lieta ir nodrošināt to, ka īpaši jaunieši ir eh, pietiekami spējīgi, lai tās ieņemtu, un ir paredzēts arī pirms finansējums, es redzu arī uh, ziņotāji, liels paldies par jūsu um, aktīvo sādarbību. Pateicoties jūsu atbalstam priekšlikumam, var grozīt ISF regulu, kas 4. februārī tika iesniegt un 21. maijā stājās spēkā. Un pagājušā piekdienā mēs varējām arī uh, lielāku refinansējumu sniegt dalību valstīm tā, lai praksē projekti varētu sākt darboties. Tas nozīmē, ka papildu 930 miljonu eiro ir atbalsta tiesīgo dalību valstu vai reģionu rokās, lai tiešā veidā palīdzētu vairāk kā 600 tūkstoši jauniešiem, kam tā šā palīdzība ir nepieciešama 2015. gadā. Un tagad ir dalību valstīm un reģioniem praksē jāievieš šī iniciatīva. Esmu uzdevusi saviem dienestiem atbalstīt uh, un proaktīvi asistēt dalību valstīm rezultātu sasniegšanā, un, protams, es arī ziņošu par progresa sasniegšanu e, jauniešu nodarbinātības iniciatīvas jomā parlamentam. Tas būs iespējams 2016. gada pašā sākumā, balstoties jau uz pirmo novērtējuma ziņojumu par jauniešu nodarbinātības iniciatīvas schēmu. Otrs punkts, kas pelnīs mūsu uzmanību, ir ilgtermiņa nodarbinātība. Jūs jau zināt, ka tā ir lieta, kas ir jārisina. Mums ir gandrīz 24 miljonu bezdarbnieku, puse no tiem ir jau ilga laika bezdarbnieki, un gandrīz 30% no viņiem ir bez darba vairāk kā divus gadus. Es šobrīd eh, noslēdzu darbu pie rekomendācijas par šo ilgo bezdarbnieku integrāciju. Šī rekomendācija būs vērsta uz to, lai eh, ieteiktu specifiskus pasākumus grup, šai grupai un ir izmantot integrēta pieeja. Te ir akcents uz individuālu situācijas novērtējumu katram bezdarbniekam, sasaistot eh, aktivitātes uh, pasākums, sociālos eh, pakalpojumus un tā tālāk, lai eh, veicinātu cilvēku integrāciju darba tirgu ilgspējīgā perspektīvā. Tas ir balstīts uz stiprinātu sadarbības starp dažādiem pakalpojumu sniedzējiem. Viens pieturs aģentūra tiktu izveidota, kurā ilg, ilgie bezdarbnieki varētu atrast integrētu un mētiecīgu atbalstu. Un nu, tad vēl ir arī jautājums par darba spēka mobilitāti Eiropā. Darba spēka mobilitāte ir atslēgas vektors, lai cīnītos pret bezdarbu. Tajā pašā laikā ir arī risks, ka tas varētu tik ļaunprātīgi izmantots, un to mēs nedrīkstam piemirst. Šo abu iemeslu dēļ es strādāju pie darba spēka mobilitātes pakotnes, kuras mērķis ir turpināt atvieglot brīvu darbinieku pārvietošanos, tajā pašā laikā palīdzot dalību valstīm uh, novērst un cīnīties pret krāpnieciskām eh, darbībām un arī novērst ļaunprātīgu izmantošanu. Šajā pakotnē būs ietverts arī priekšlikums par iespējamo sociālās koordinācijas regulas pārskatīšanu. Mani dienesti šobrīd novērtē iespējamo izmaiņu ietekmi eh, uz pastāvošiem noteikumiem. Vēl jau vairāk. Pakotne, kura ir paredzēta noslēgt līdz gada beigām. Būs, tur ir arī mm, tiks pārvērtēta darbinieku nosūtīšanas eh, regula un arī tiks eh, skatīti iespējami iztrūkumi ļaunprātīgā izmantošanā un sociālā dempingā. Trešais punkts attiecas uz uh, darba meklētāju kvalifikāciju. Priekšstādātājs kundze, mēs visi zinām, ka mūsu spējas nodrošina mūsu konkurētspēju, un krīzes laikā miljoniem darba vietu ir tikušas iznīcinātas, un tās, kuras mm, tagad parādās, tās prasa citas prasmes. Tāpēc mums nepieciešama strateģiska pieeja prasmju jomā. Eiropas Savienības mērogā ir vairākas iniciatīvas, darbības lai stiprinātu spējas un kvalifikāciju mūsu darba spēkam, jo īpaši mums ir Eiropas eh, mm, apmācības alianses un arī eh, prakšu mm, programma, kurai nepieciešams jauns stimuls. Mēs arī stiprinām eh, potenciālu mm, šai apmācībai, lai radītu jaunas darba vietas. Īpaša ministru sesija tiks paredzēta neformālajās eh, padomē Rīgā 22. jūnijā, eh, lai par konkrētiem mm, rezultātiem. Un būs arī augsta līmeņa eh, konference šajā aliansei, lai būtu lielāks stimuls šim procesam. Un vēl jūs arī vairākas reizes esat uh, man prasījuši, ko mēs varam darīt vai ko mēs darīsim um, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ir jānovērš šķēršļi uh, šajā vienotajā tirgū. Tā ir lieta, uz ko mēs ļoti koncentrējamies. Jūs zināt, ka ir aptuveni 80 miljoni cilvēku ar īpašām vajadzībām Eiropas Savienībā. Un Eiropas Savienības uh, Mm, sabiedrībai novecojot, šis skaitlis tikai mm, tā procentuālā daļa pieaug un arī ekonomikā ir svarīgi, lai mm, pakalpojumi tiktu pieejami visiem, un tāpēc komisija apsver pieejamības akta izstrādi, kas palīdzēs novērst barjeras starp dalību valstīm attiecībā uz dažādiem valstu pras, pieprasījumiem, pakalpojumiem un precēm. Un šīs prasības ir, tā ir divējādi aspekti. Uzņēmumiem būs vieglāk izvērst savu darbību pāri robežām, būs labāka darbība un lielāka konkurētspēja iekšējā tirgu, bet, kas ir vēl jau svarīgāk, mūsu skatpunktā, ka tīri iekšēji tas nozīmē, ka lielāka vērtība uh, Eh, būs mūsu pakalpojumiem un precēm. Un tāpat arī eh, pilnībā varēs darba dzīve un sabiedrībā piedalīties cilvēki ar īpašām vajadzībām. Un vēl eh, pēc 2015. gada, 2016. gadā ir vairāki pasākumi paredzēti un refita ietvaros un arī novērtējot, pārvērtējot mūsu direktīvas par eh, darbinieku informēšanu un konsultēšanu un arī par mūsu darba mm, eh, drošības direktīvām, kā arī darba laika direktīvām. Tur arī mēs nākamgad eh, nāksim klajā ar priekšlikumiem. Atgādināšu, ka mūsu mērķis ir modernizēt un vienkāršot regulatīvo satvaru tādā veidā, ka tas saglabātu tādu pašu tiesību un aizsardzības līmeni, tajā pašā laikā atvieglojot um, atbilstību noteikumiem. Tad vēl priekšsēdētājs vēlētos teikt pāris vārdus par 2020. gada pārskatu. Par šīs stratēģijas pārskatu tā joprojām ir mūsu darba kārtībā un tiks prezentēta gada beigās. Mūsu mm, pārdomas šobrīd arī rūpīgi sako konsultācijām, un doma ir tāda, ka mērķi ir jāpatur negrozīti, jo tie e, satur e, operatīvus mērķus, e, kas palīdz organizēt mūsu darbu, un tie arī sūta skaidru politisko signālu par mūsu noteiktajām prioritātēm. Veidi, kā sasniegt mērķus, ir jāpieņem un jādefinē. Dāmas un kungi, priekšsēdētājs kundze, dargie kolēģi, tā kā šis ir dialogs, tad es labprāt uzklausīšu jūsu satraucošos jautājumus un labprāt diskutēšu ar jums. Paldies par uzmanību. Um, I... Lies, paldies. Tagad došu vārdu klausītājiem īsiem jautājumiem. Sāksim ar koordinātoriem. Uh, un tiešas atbildes no runātāja puses, lai būtu tāds pingpongs. Vispirms sāksim ar EPP grupas koordinātoru Kāsa kungu. Paldies! Pirmais jautājums ir Dombrovska kungam. 2015. gada Eiropas pusgada process um, un ekonomiskās uh, politikas uh, vadlīnijas um, jau ir uh, zināmā mērā pieredzējušas uzlabojumus salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Tagad te ir vairāk sociālo elementu un ir mēģinājumi panākt iekļaujošu izaugsmi, bet es uzskatu, ka varētu darīt vēl vairāk, lai panāktu līdztiesību, piemēram, veicot uh, rekomendācijas, kas būtu individuālas katrai valstī. Vice uh, priekšstādātājs Dombrovskis uh, ir strādājis pie tā, lai panāktu sabalansētāku politiku un sociālos indikātors arī uh, Eh, šādā veidā ņemot vērā. Es gribētu detalizētāku informāciju par šiem aspektiem. Un runājot par ilgtermiņa bezdarbniekiem, komisāris kundze, jūs minējāt šo jautājumu. Es eh, gribētu uzklausīt jūsu rekomendācijas šajā sakarā. Paldies! Labi, paldies, kas kungs runājot par Eiropas semestri un sociālo un nodarbinātības indikātoru lomu. Tas sasaistās arī ar Taisens kundzes teikto jau sākotnēji, un Tas eh, nozīmē to, ka šiem indikatoriem ir svarīgāka loma, pieņemot lēmumus eh, par eh, ekonomisko rīcību politiku un izvēloties rekomendācijas, kas ir specifiskas katrai valstī. Tas jau atspogļos šajās rekomendācijās, kas ir specifiskas katrai valstī, un mēs, protams, turpinām pie tā strādāt. Katra Eiropas pusgada eh, cikla ietvaros, eh, un mēs vēlamies eh, mazāk un koncentrētākus CSR, lai varētu risināt tās problēmas, kas ir katrā konkrētajā dalībvalstī. Paldies! Paldies! Paldies par jautājumu, jā, par sociālajiem indikatoriem. Uh, Mēs sadarbojamies ar Moskovici kungu, lai runātu ne tikai par nodarbinātības eh, indikatoriem, bet arī par mikrobalansētajiem indikatoriem. Runājot par nodarbinātību ilgtermiņā, Mēs vēlētos līdzīgi kā ar jaunatnes garantijām skatīt, kā mēs varētu labāk pārvaldīt šo procedūru, kā mēs varētu sniegt labākus pakalpojumus, jo viņu galvenā rūpe nav vienīgi atrast darbu. Protams, tas ir ļoti svarīgi, bet ļoti bieži ilgtermiņa bezdarbniekiem, kuru gadījumā ļoti bieži ir uh, cilvēki bez darba vairāk kā divus gadus, ir uh, dažādas citas problēmas, kā piemēram bērnu aprūpe, transports, uh, Mm, mājvieta un tam līdzīgi. Tātad ir nepieciešami pakalpojumi, kas būtu pieejami visiem eh, iedzīvotājiem. Mums ir nepieciešama integrēta pakalpojuma pakotne, lai šie cilvēki varētu atrast uh, atbalstu, kas palīdzētu viņiem atgriezties darba tirgū. Tāds, tāds lūk ir mūsu rekomendācijas. Paldies! Došu vārdu Jutai Štainrukai no S&D. Jā. Man divi jautājumi. Vispirms Dombrovska kungam jums un uh, Junker kungs arī esmu paziņojuši, ka jūs uh, komisijā vēlaties stiprināt sociālo dialogu. Es tagad uzklausu diskusijas vai punktus uh, starp institūciju vienošanās un raugos uz šo refitu. Es ne tikai es tā domāju, ka tas faktiski ir sociāla dialoga vājināšana. Uh, Ko jūs konkrēti grasāties darīt? Kādas iniciatīvas? Šeit es nedomāju iniciatīvas. Kā jūs vēlaties sociālu dialogu starp darba ņēmējiem un darba devēja pārstāvjiem, kā arī darba ņēmēju līdzdalību uzņēmos konkrēti stiprināt? Taisnums kundze, jūs tikko runājāt par darba mobilitātes paketi un arī par darbā nosūtīšanas direktīvu, lai cīnītos pret sociālo un augu dempingu, lai cīņu pret nelegalitāti. Uh, Eh, darba tirgu. Jūs teicāt, jūs gribat sniegt atbalstu dalību valstīm, lai stiprinātu kontrolas. Ja es to pareizi saskatu, tad ir dalību valstis, kas ir mēģinājušas eh, cīnīties pret nelikumību, eh, to aizkavēt ar likumdošanas palīdzību. Tagad komisija, kura grasās atbalstīt pārkāpšanas procedūras pret dalību valstīm, jā, mums vajag vairāk skaidrāks kontrolis, kāda būs komisijas loma nākotnē šajā jautājumā. Tas ir Dombrovski. Okay. Dombrovska kungs. Jā, paldies. Par eh, sociālā dialoga nostiprināšanu pāris eh, praktisko iniciatīvu, kas jau ir veiktas. Es jau minēju, ka ir jānostiprina sociālo partneru loma Eiropas pusgada ietvaros, un tas ir eh, paveikts un ir nepieciešams arī vairāk laika, lai konsultētos ar dalībvalstīm, sociālajiem partneriem dalībvalstīs. Un nākamajā ciklā, kas turpināsies, tad mēs iesaistīsim sociālos partnerus valsts līmenī ciešākās diskusijās ar, par ikgada prioritātēm. Un nākamreiz mēs arī lūksim atsauksmes no dalībvalstīm par to, kā tās iesaist sociālos partnerus e, savās e, konsultācijās par Eiropas semestri jautājumiem. Un tālāk ir arī iniciatīva par labāku regulējumu. Mums ir bijušas e, sanāksmes, tikšanās ar sociāliem partneriem par viņu iesaisti šajā procesā. Uh, pēc viņu pieprasījuma, un, piemēram, te var runāt par ietekmes novērtējumu sabiedriskajās eh, diskusijās, sabiedriskajās konsultācijās ar sociālajiem partneriem. Un kā eh, nostiprināt eh, divpusējo dialogu? Tas, protams, ir vissvarīgākais posmēs starp darba devējiem un nodarbinātajiem. Mēs varam to atvieglot, bet mēs nevaram nekādā veidā to aizstāt. Uh, Un tā dējādi mēs varam vienīgi veikt trīspusēju dialogu un iesaistīties šajā procesā un veicināt to. Tiesnes kundze, paldies. Es eh, pāriešu uz savu dzimto valodu, nīderlandiešu valodu. Šteinbruks kundze, jūs eh, vaicājāt, ko mēs darām šīs eh, direktīvas sakarā, lai cīnītos pret eh, sociālo dempingu, lai palīdzētu dalībvalstīm eh, viņu centienos. Mēs iesaistāmies šajā procesā tajā pašā laikā, nodrošinot to, lai vienotais tirgus darbotos arī šajā sakarā. Un mēs cīnāmies arī ar ļaunprātīgu praksi, kas neatbilst tiesībām un mēs eh, īstenojam konkrēts pasākums, eh, kā piemēram Vācijai nosūtījām vēstuli eh, ar rekomendāciju ieviest minimālo algu transporta jomā, un tiešām tas arī ticis izdarīts, un um, tādējādi ir panākts tiesību, ir panākta tiesību ievērošana. Un tālāk, eh, runājot par in iniciatīvu, jā, tas ir iespējams, eh, sevišķi runājot par pārobežu pakalpojumiem. Mēs to varam darīt kabatāžas gadījumā, bet mēs to nevaram darīt uh, tranzīta gadījumā. Runājot par uh, starptautisko transportu, mēs varam saglabāt šī, šādu iniciatīvu, paturot prātā proporcionalitātes principu. Mēs esam pievērsuši Vācijas uh, uzmanību šim jautājumam un gaidām atbildi. Uh, no šīs eh, dalība valsts eh, un ir jāpaturprātā tas, ka nedrīkst eh, pieļaut negatīvu ietekmi uz veiksmīgu iekšējā, iekšējā vietējā tirgus darbību. Tas viss ir jāņem vērā šīs pakotnes izstādē. Paldies! Paldies. Es domāju, ka būs eh, vēl citi jautājumi par šo jautājumu. Tērners eh, kundze no Alde grupas eh, nav klāta. Makintāras kundze, paldies, priekšsādātājs kundze, paldies gan Nubrovska kungam, gan arī komisārs kundzei par to, ka ieradāties pie mums šorīt. Uh, Esmu ļoti priecīga par šo faktu un es eh, esmu sevišķi priecīga par to, ka jūs minējāt eh, labāku regulējumu. Man labāks regulējums nav abstrakta ideoloģiska doma. Tas ir veids, kā veicināt izaugsmi un darba vietu radīšanu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi par to runāt tieši nodarbinātības jautājumu komitejā. Dombrovska kungs, eh, jūs minējāt caurskatāmību. Uh, un uh, konsultēšanos, bet es domāju, ka mums būtu vairāk jākoncentrējas uz ietekmes novērtējumiem ex ante un uh, arī procesa laikā izstrādātiem ietekmes novērtējumiem, lai saprastu, ko tieši mēs sasniedzam. Es gribētu konkrētas idejas no jums abiem par to, kā jūs uh, sakosit vicepriekšsādātāju Timerman idejām par labāku regulējumu. Un arī kā nodrošināt to, lai mums būtu pietiekami liela rentabilitāte šiem pūliņiem. Mēs eh, varējām uzklausīt eh, Georgievas kundzes eh, vērtējumu par nodarbinātības iniciatīvu. Un Ko tad mēs iegūstam par šie, šiem ieguldītiem līdzekļiem? Mums ir jānodrošina tas, lai tie līdzekļi, ko iegūdām, šis budžets, ko veltījām šiem jautājumiem, tiešām arī nestu cerētos rezultātus. Kā dzirdējām šorīt um, grupa, uh, grupas diskusijās uh, par MVU um, ir jānodrošina tas, lai mums būtu vietas skatījums uz to, kā mēs risinām šīs problēmas. Es gribētu jautāt jums abiem, ko jūs darāt, lai uh, ņemt vērā neregulatīvās, uh, ne, neregulatīvās, neklasiskos eh, uh, veidus, kā uh, cīnīties ar šīm problēmām. Paldies! Kā jau teicu, galvenā doma ir tā, ka vi, pirms pieņemam lēmumus par regulējumu, mēs e, veicam ietekmes novērtējumus, e, lai saprastu, kādas būs sekas šim regulējumam, un mēs e, veica, veicam sabiedrības diskusijas, iesaistoties visas interesētās puses, lai saņemtu tiešām atsauksmes par piedāvāto regulējumu. Saskaņā ar mūsu izpratni, tas eh, mums rezultātā ļautu nonākt pie labāka un informētāka lēmumu pieņemšanas procesa. Ir vairāki aizspriedumi un pieņēmumi par eh, labāku regulējumu, taču mūsuprāt ir svarīgi koncentrēties uz šiem prioritātēm un uh, veikt izvērtējumu pirms regulas, lai, pirms regulējuma, lai to piedāvājot jau būtu skaidrs, ka tas ir ņems vērā visus aspektus un ir sabalansēts taisnīgs kundze. Jā, liels paldies. Runājot par šo iniciatīvu, par eh, labāku regulējumu un labāku likumu pieņemšanu, nu, ir skaidrs, ka nevienmēr kvantitāte atsver kvalitāti. Jaunā komisija teica, ka koncentrēsies uz svarīgāko un ka būs uh, uh, uh kodolīga šajā jautājumā un uh, šādu pieju, š, par šādu pieju viensprāts ir visi komisāri, neviens uh, komisāru kolēģijā nav pret šādu uzskatu. Un runājot par ne leģislatīvajām metodēm, kā runāt par šo jautājumu, es domāju, ka būtu jākoncentrējas uz partnerību, uz uh, uzņēmumiem, kas ir uh, informācijas un apmācības jomā, piemēram, varētu paļauties šajā sakarā un tādējādi varētu iegūt nepieciešamo informāciju. Protams, ir svarīgi radīt darba vietas, bet uh, jauniešiem arī ir jābūt uh, pareizai attieksmē un uh, spējām, spējām, lai varētu uzņemties konkrēto, konkrētās saistības un darīt konkrēto darbu. Taču ļoti bieži jauniešiem ir problēmas sākt darbu un atrast tieši pirmās darba pieredzes iespējas. Es vēlētos eh, sekmēt eh, šādu eh, procesu, un es esmu jau teikusi, ka ir jārīkos praktiski un dinamiski, un nevajag jaunus tekstus, jaunus dokumentus un jaunus noteikumus. Tas pilnīgi noteikti nav nepieciešams, taču kas ir nepieciešams, ir nepieciešams veicināt partnerību starp cilvēkiem, kas varētu uh, reāli praksē risināt šīs problēmas. Taču e, daudzi tam nepiekrīt, jo ir cilvēki, kas uzskata, ka tikai ar likumdošanas starpniecību ir iespējams risināt šīs problēmas. Taču es tam nepiekrītu, e, jo iedzīvotēm jau svarīgākais ir rezultāts, un tieši uz to mēs arī e, tiecamies. Paldies! Tagad vārds ir Ines Zubers kundze no GNGL. Obrigada. Uh, jā, paldies. Trīs jautājumi no manas puses. Pavisam īsi. Vispirms par uh, mātes dzemdību atvainājumu maternitātes direktīvu. Dekrētu atvainājumu. Jā, mans jautājums, kāda ir situācija ar to, raugoties uz šīs direktīvas uh, pārstrādāšanu? vai būs jauns priekšlikums? Vai jums jau ir priekšstats par to, kāds ir šis projekta izējas punkts, ir īpaši, kas attiecas uz sieviešu aizsardzības līmeni, uz pakāpi? Otrais jautājums attiecas uz jaunas garantijām. Vai tas bija pozitīvi? vai tas kaut ko deva uzsākt šo programmu, tai dot prioritāru raksturu. Mans jautājums, vai ir vēl kaut kādas perspektīvas tam, eh, kā šai programmai tiks palielinātas summas? Mans trešais jautājums. Tas attiecas uz um, informāciju informācijas eh, aktuālo situāciju par to, ka pastāvīgas darba vietas tiek aizstātas ar nedrošiem darba līkumiem, un ka šie cilvēki ir spiesti dzīvot bezdarba apstākļos, jo darba vietu skaits tiek samazināts, tas nozīmē, ka jaunie cilvēki, kas uh, ir pārgājuši uz šādu jaunu stadiju, protams, viņiem ir citas perspektīvas. Mans jautājums, kā jūs grasāties to, šo procesu vērot, uzraudzīt saistībā ar Eiropas jaunatnes bezdarba novēršanas programmu? Lai nebūtu tā, ka tiktu stabili darba vietas, lai cilvēki netiktu atlaist no šiem darba vietām, jo tas ir pēdējā laikā ļoti daudz noticis. Damrovska kungs. Uh, ok. Jā, paldies par jautājumiem. Par pirmo. Runāšu ļoti īsi. It īpaši pēdējos mēnešos ir bijis, bijuši ļoti li lieli centi centieni panākt uh, labākus standārtus uh, maternitātes atvaļinājumā. It īpaši sadarbībā ar uh, padomi. Mēs turpinām strādāt pie tā, un mēs grasāmies eh, uzlabot darba un eh, privātā dzīves eh, līdzsvaru, pat tad, ja mēs nebūsim spējīgi sasniegt šo vienošanos, tad mēs atsauksim šo projektu un tad izstrādāsim jaunāku, labāku variantu, lai uzlabotu šo situāciju par jaunatnes garantijām. Pašlaik mēs koncentrējamies uz ieviešanu, uh, eksistējošai jaunas garantiju iniciatīvām, un uh, mēs uh, palielinām uh, šo finansējumu dalību valstīm, kā komisāra Taišanas kundze arī jau teica. Un no mūsu viedokļa raugoties, mēs jau esam runājuši par to vairāk reizes, mēs esam atvērti arī palielināt šo iniciatīvu, paplašināt šo iniciatīvu, sniegt papildus finansējumu, bet šajā brīdī mēs koncentrējamies uz, lai šī iniciatīva pilnībā darbotos. Tagad vēlētos dot vārdu Taisnes kundze. Jā, paldies, Valdi! Par jaunas bezdarba novēršanas iniciatīvu. Jā, tur ir uz diviem gadiem. Virtin, vērtin. Tā tad ir iespējas programmas īstenošanas perioda laikā, bet es vēršu deputātu uzmanību uz to, ka ir arī dzen iespējams izmantot EFSI uh, fonda līdzekļus, uh, lai uh, risinātu jauniešu problēmas. 9,5 miljārdi septiņu gadu nogrieznī nozīmē, ka varam izmantot šo finansējumu jauniešu programmām. Pēc tam, kad šī iniciatīva noslēgsies, nevajadzētu domāt, ka nekas vairs nebūs. Ir jau paredzēts konkrētas eh, lietas pēc 2015. gada. Mēs apkoposim rezultātus un iespējams, ka specifiski līdzekļi tiks paredzēti. Tad eh, jūsu teiktais par praksēm. Jūs norādījāt uz ļoti sensitīvu problēmu patiešām jāteic, ka visai bieži, tad, kad jaunieši beidzot atrod darbu, viņu darba nosacījumi ir ļoti nestabili, ir eh, slikti darba apstākļi un tam līdzīgi. Eh, tas ir labi, tas nekas, ja pēc tam ir iespējams iegūt eh, labāku darbu pēc tam, bet saskaņā ar pētījumiem mēs redzam, ka tomēr notiek darba tirgus segmentācija. Nevajadzētu būt eh, pārāk lielām atšķirībām, ka ir eh, aizsargāti cilvēki no vienas puses un no otras puses ir cilvēki, kas nemaz netiek eh, aizsargāti, ka viņi nevar pāriet no vienas kategorijas uz otru, ka viņi būs kā nobloķēti šādā situācijā ar viena veida eh, līgumiem. Un eh, šāds nestabils līgums var būt arī pilnas slodzes līgums, bet tam nevajadzētu būt ilgtermiņā. Un mm, mēs arī uh, īpašajās eh, specifiskajās valstu rekomendācijās iekļausim šo problēmu. Tālāk jautājums par praksēm un apmācībām. Mēs eh, liekam akcentu uz kvalitāti. Eh, tas nenozīmē, ka mēs vienkārši mm, jaunieti kaut kur ieliekam uz diviem mēnešiem, bet ir jābūt aizsardzībai, apmācībai. Jaunietim ir jāiegūst jaunas prasmes, ir jāiemācās jaunas lietas, un tādējādi viņš atradīsies labākā pozīcijā darba tirgu. Jā, paldies, tagad vēlos dot vārdu Žanēlā Lambertam. Lamberts kundze, tagad jums vārds. Jā, man ir eh, jautājums, kas ir tiešām saistīts ar strateģisko virzību. Ir īpaši par zaļām darba vietām, par zemu CO2 rīcības programmu Horizon 2020 un eh, klimata pārmaiņu novēršanu. To, kas, par ko būs runā eh, šajā, šo gadu, un komisija ir pieņēmuši šeit saistības, radīt arī kvalitīvas darba vietas un tam līdzīgi. Esmu interesēta, kādā veidā komisija eh, tieši attiecībā uz nodarbinātību šeit eh, grasās izvērst un kāda ir koncepcija um, šeit eh, ievies pasākumus eh, um, prasmju un apmācības stratēģija, stratēģijā un arī raugoties arī uz specifiskajiem ieteikumiem valstīm un reģionālo plānojumu. Un par sociālo partneriem runājot, mēs arī zinām, ka Uņēmumos e, e, sociālo partneru stiprināšana, tas ļoti daudz e, maina darba metodēs, arī samazina CO2 emisijas. Kā jūs esat iekļāvuši savā rīcības programmā, darba programmā un tieši šo sociālos, sociālā dialogu, sociālās rīcības programmas jautājumus? Jā, pirmkārt, kā jūs zināt, ir komisijas paziņojums 2013. gada, kur ir runa par zaļām darba vietām, kā radīt zaļas darba vietas un par pasākumiem, kas ir jādara, lai. pastiprinātu tās darba vietas, kas eh, atbalsta tieši šo zaļo rīcības programmu. Mēs arī esam uzsvēruši šo uh, darbvietu radīšana arī mūsu nodarbināties paketē. Tas noteikti ir eh, jautājums, ko mēs ņemam vērā. Jūs runājat par specifiskām ieteikumiem dalībvalstīm. Mēs šeit esam raugā, raudzījušies uz vairāk tādiem mētiecīgām, mētiecīgiem ieteikumiem, kas koncentrējas tieši uz sociāla ekonomiskiem jautājumiem. Un šādā izpratnē, piemēram, Mēs esam raudzījušies šeit uz enerģētikas izmantošanu, lai mēs īstenotu šeit, eh, lai notiek koncentrācija uz šiem jautājumiem, lai mēs nedublētu arī tos, eh, tās pieejas, lai nenotiktu dubultošanās, eh, kas, lai, kas tik, tik īstenot arī citās jomās. Protams, ka apāršņi 2020 mērķi mēs. Uh, Tie ar vienu vēl ir mūsu darba programmā, un mēs eh, sagatavojam arī pārskatu par eh, stratēģiju apvārš 2020, bet kas, piemēram, attiec uz emisijas novērš samazinājumu mērķiem, tas ir pat vēl labāk iztenos nekā, piemēram, citu mērķu iztenošana, piemēram, nodarbinātībā vai nabadzības samazināšanā. Tā ir taisnības kundze. Mevrouw Lambert, um, uh... Jā, liels paldies Lambertes kundzei par uzdoto jautājumu. Mainīt darbu, mainīt uh, darba vietu kvalitāti. pienākums pieņemt kādu darba pienākumu, tas viss ir ļoti mainījies. Daudz darba vietas tika iznīcināts pēc krīzes, un uh, tagad ekonomika mainās, kļūst zaļāka, jūs pareizi arī to norādījāt. Kompetences ir mūsu darbības centrā, tas pat ir galvenais leņķis, eh, izējot no kura mums ir jāstrādā. Un, eh, protams, mūsu kompetenču darba kārtībā tas būs centrāls aspekts jo šajā sektorā ir ļoti liels potenciāls. Mēs pilnībā to apzināmies. Šie ir sektori, kuriem ir pievēršama īpaša uzmanība, tie ir sektori, kuriem nepieciešams jaunas kompetences, kuras varbūt eh, šodien nemaz nepastāv. Līdz ar to viss mūsu darbs, kas būs vērsts uz kompetencēm, tajā to ņems vērā. Nu, es nevaru jums eh, norādīt, ka Eiropa rīkosies šādi vai tādi, jo daudzas lietas ir atkarīgas no dalību valstīm, no reģioniem, apmācība, izglītība un tam līdzīgi, bet eh, tad, kad mēs strādājam šajā jomā, kad mēs raugāmies un skatāmies, ko var darīt, lai atzītu kompetences un izglītības ieguvumus, protams, ir vēl lietas, kas padarāmas. Paldies, tagad vārds Laura Agē, koordinātāja no EFDD. Jā, paldies. Komisāris Kundze, vicepriekšsēdētāja kungs, vēlos uzdot jums vairākus jautājumus. Pirmkārt, kāda ir situācija ar ekonomikas perspektīvām tagad eh, šī gada pavasarī, ir īpaši, kas attiecas uz bezdarba datiem Eirozonā un no otras puses eh, tajās valstīs, kas nav Eirozonā. Varbūt jūs varētu komentēt šos skaitļus. Jūsu kolēģis Timermans šorīt runāja par rīfīt, par labāku likumdošanu, par vairāk iespējām uh, viduslānim un par izaugsmi un tam līdzīgi. Jā, tie ir uh, lieli vārdi. Bet uh, šajā punktā rīfīt kādā veidā jūs konkrēti grasāties rīkoties, kāds ir, kāda jūs konkrēta arīties programma tālāk par sociālo dialogu. Cipras teica, ka vienošanās par jauniem atbalsta līdzakļiem Grieķijai, ka būs šie līdzekļi, bet mums reiz tiek viss atsaukt. Mēs esam pilsoņi, kam lai mēs ticām, kur tad ir patiesība? Tagad eh, mans jautājums ir komisārai Taisnes kundzei. Jūs eh, atbalstāt mūs, jūs runājāt par eh, jaunas garantijām, bet Itālijā faktiski tas viss ir eh, izgāzies. Un kad jūs to teicāt, tad tas viss nav ticis ļoti pozitīvi uztvērts, bet jūs pareizi to teicāt. Un tas, ko jūs teicāt, protams, ir pareizi, bet tagad mēs ar revīzijas palātu šeit uh, strādājam kopā, un viņi saka, ka mēs esam vissliktākie instrumenti izmantotāji. Mēs nesot eh, izveidojuši darba vietas, mums nesot efektīvi instrumenti, un eh, šodien Itālijas eh, presē atkal ir rakstīts par šo pašu jautājumu. Itālijas jaunieši, esot ne tikai bez darba, bet arī nesot ar labu kvalifikāciju, pat tie, kuriem ir laba kvalifikācija, tie tiem arī nesot nekādu iespēju. Tas ir pētījums, ko ir eh, izstrādājis eh, Eiropas eh, OSCE. Jā, komisārs Dombrovskis teica, ka mē, mums ir jāraukās uz dalību valstīm un jāraukās, eh, ko mēs varam darīt sociālajos aspektos. Protams, mēs gribam pajautāt arī, ja kāda tad ir situācija dalību valstīs. Ja mēs tagad paraugāmies, kā piemēram ir skolu reforma Itālijā, konsultēties ar sociālajiem partneriem. Tur iznāca tā, ka mēs salīdzinām abos ar bombieriem, un sociālajie partneri nebija apmierināti ar to visu. Ja mēs uh, konsultējam sociālos partnerus, tad patiešām vajadzētu ņemt vērā to, ko viņi saka, jo citādi viņi jūtas piemuļķoti. Paldies. Dombrovski. Dombrovski kungs. Uh, ok. Uh... Jā, labi. Te daudz jautājumu, kur jā, um, ir jāatbild vienā minūtē. Pirmkārt par uh, ekonomikas prognozēm. Ir skaidrs, ka pavasarī ekonomikas prognozes parāda ekonomisko izaugsmi. 1,8 1,5 eh, eirozonai un 1,8 Eiropas Savienībā ar 28 eh, valstīm. Tātad jūs redzat, ka abās, eh, gan Eirozonā, gan arī Eiropas Savienībā kopumā ir prognozējama izaugsme. Pašlaik, ko mēs redzam, bezdarbs Eirozonā ir 11,3 9% un Eiropas Savienība kopumā 9,8%. Un tendence salīdzinājumā ar gā, iepriekšējo gadu ir uh, skaidri gājusi uz leju gā, abās, gan Eirozonā, gan arī Eiro 28 valstīs. E, Eiropas Savienībā. Protams, ka ir atšķirības dalību valstīs, tādēļ, ka dalību valstīm ir, uh, protams, ko milzīgas atšķirības uh, bezdarba līmenī, bet es domāju, ka nav tāda īpaša atšķirība starp Eirozonu un Eiropas Savienību kopumā. Abās samazinās bezdarba līmenis. Tālāk par efektu iniciatīvu. Vēl es gribu teikt, ka tur runa ir vairāk par likumdošanu vai lēmumu pieņemšanas procesu. Tie ir lēmumi, pirms tie tiek pieņemti, ir jābūt eh, konsultāciju procesam, ir jāveic ietekmes novērtējums, tāpat arī publiskās konsultācijas, konsultācijas sabiedrību pirms šīs iniciatīvas tiek eh, apstiprinātas. Tātad eh, ir jābūt vairāk sabalansētām un labāk informētiem lēmumu pieņemšanas procesam. Paldies. Tālāk, Tēsins kundze. Jā, jā. jā dankjewel, voorzitter. Jā, we weten dat. Jā, paldies, priekšsādātāji. Mēs eh, zinām, ka jūsu valstī bezdarba līmenis ir ļoti augsts, kad mēs paraugāmies uz Itālijas iedzīvotāju apmācību, mēs redzam, ka proporcionāli ir mazāk cilvēku, kuriem ir augstākās izglītības diploms, un tā ir problēma. Un eh, šīs iniciatīvas, kas izriet no jauniešu programmas domāt, ka tās varētu visu atrisināt, nu tā ir tāda ilūzija. Ir iespējas veikt struktūrālus grozījumus, lai izveidotu struktūras, kas ļautu integrēt cilvēkus darba tirgu, atkal viņus tur integrēt un dot tādu stimulu. Un ar šo jauniešu garantijas iniciatīvu uh, būs iespējams atvieglot lietas. Tas būs tāds grūdienis. Un uh, Itālijas gadījumā mēs rūpīgi sekojam līdz situācijai, tāpat kā arī citās valstīs. Uh, netērēsim tikai līdzekļus, bet skatīsimies, kādi ir rezultāti, kas tiek dots pretī, cik uh, cilvēku gūst labumu, kas ir ticis sasniegts, kādas izmaiņas mums ir izdevies radīt. Ja cilvēkam ir eh, bijis ieguvums no Eiropas fondiem? Kādi ir rezultāti pēc sešiem mēnešiem? Vai ir atrasts darbs? Vai ir kādi citi rezultāti? Tas ir ļoti svarīgi, veikt šādu novērtējumu, ka mēs nevalkam skaitļus no cepures ārā, kā burvi mākslinieki, bet šie skaitļi tika apstiprināti MKO padomas darba grupā, un varu jums apliecināt, ka ir arī kvalitatīvie elementi, kas ļauj eh, pārliecināties par to, ka jauniešu garantija tiek atbilstīgi izmantota, atbilstīgi mm, pārorientēta, ja tas ir nepieciešams, un tas tiek uh, darīts tieši pateicoties CSR. Negaidiet eh, brīnums pēc sešiem mēnešiem, pēc gada, bet eh, gaidiet eh, uzlabojumus. Visu var atrisināt, bet ir nepieciešams laiks. Vajag jaunu attieksmi un beigu beigās izdosies sniegt lielākas iespējas jauniešiem atrast darbu. Paldies, eh, turpina priekšsādātāja. Daudzi cilvēku ir pieteikušies runāt, bet mums vēl būs arī jāveic balsojumi pēc šī darba kārtības punkta noslēgšanas. Eh, šā, tātad šīs interesantās diskusijas noslēgšanas. Tāpēc lūdzu deputāti viena minūte jautājumiem. Un eh, arī norādiet, vai vēlties to uzdot Dombrovska kungam vai Taisens kundzei. Saņemsiet arī ļoti īsas atbildes Nu, un tad eh, centīsimies eh, tiešām iziet cauri visam sarakstam. Nesmu droši, ka mums tas izdosies, bet darīsim, ko varēsim. Balsošanas saraksts šāds. Yes, man, Benifai, Becker, Trebesius, eh, Balas, eh, Sander, Simon, Roland, Bashir, Reinke, Lopez, Sojdorova and Pirinsky. Anybody miss? That means that, yes. Tā, atgādināšu lūdzu, pieturieties pie vienas minūtes un izvēlieties komisāru, kuram adresēt savu jautājumu. Sāksim ar Morā Šapjē kundzi. Paldies, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji kungs, komisārs kundze. Es vēlētos uh, visu pirms jums teikt paldies, paldies par jūsu efektivitāti, par jauniešu nodarbinātības prefinansējumu. Un eh, tieši ar efektivitāti eh, darbā starp eh, institūcijām mēs varēsim gūt uzticību. Jūs minējāt, ka pagājuši piekdien līdzekļi tika piešķirti eh, dalību valstīm. Es domāju, ka mums tiešām ir jāgūst iedvesmu no šīs efektivitātes, lai eh, mūsu līdzpilsoņi varētu mums atkal uzticēties. Mans jautājums attiecas uz jauniešiem starp 25 un 30 gadiem. Jūs zināt, ka tad, kad eh, īstenojām Eiropas sociālo fondu, kad to ieviesam, mēs novērojām, ka bija tikpat daudz jauniešu starp 15 un 25 gadiem, kā starp 25 un 30 gadiem. Kādi ir jūsu nodomi un darbības tieši šajā konkrētā vecuma grupā? Tie ir jaunieši, kuri bieži vien turpina studijas universitātē, jo neatrod darbu. Otrs jautājums. Otrs jautājums attiecas uz to, ko jūs minējāt starp par spējām un kompetencēm. Kā mēs varētu izcelt eh, spējas un kompetences, uh, brīdī, kad tiek prasīta pieredze. Mums ir jāmaina attieksme eh, izglītības jomā un Eiropās. Trešais punkts attiecas uz cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšanu. Tas ir jums ļoti svarīgs jautājums, kā jūs varētu attīstīt izpēti un attīstību, lai labāk integrētu cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Ar labo gribu tikai nepietiek, vajag arī pētījumus un inovācijas šajā jomā. Uh, Lielas paldies! Tieši divās minūtēs iekļāvāties, bet lūdzu pārējie tā nedariet. Taisens kundze, jums vārds. Paldies! Centīšos eh, atbildēt pavisam īsi. Deputātei liels paldies par jūsu pozitīvajiem vārdiem saistībā ar sadarbību prefinansēšanas jomā eh, lai uzlabotu jauniešu garantijas prefinansēšanu, mēs veicām kolektīvu darbu, uh, sadarbībā ar parlamentu, un tieši pateicoties šim kopīgiem darbam mēs varējām virzīties uz priekšu. Es pilnībā jums piekrītu šajā jomā. Tagad par spējām un eh, kompetencēm. Jā, jauniešiem ir jādod iespējas, lai viņiem būtu iespēja gūt šo pirmo pieredzi. Uzņēmumiem ir jāsaprot, ka jaunieši nebeidz mācības ar pilnību gatavību strādāt, bet tieši profesionālajā apmācībā ir jāmaina atsevišķas lietas, nav šī šāda tieša sasaistes ar darba vietām, ir jāstiprina sadarbības ar uzņēmumiem, tā lai jaunieši, kas beidz tehnisko un profesionālo apmācību, ir labāk sagatavot. Tātad work-based learning. Šīs eh, apmācības arī uzņēmumu iekšienē. Tam visam ir jāizplatās par pētījumu un inovāciju jomu. Mēs eh, domājam par eh, pieejamības eh, tiesību aktu, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, lai būtu labāka saskaņotība un pakalpojumu sniedzēju konkurence, un tas nodrošinātu to, ka labāk darbotos iekšējais tirgus, jo lielāka mm, konkurence, lielāka izpēte mm, nozīmē arī labākas kvalitātes produktus un pakalpojumus. Ir nepieciešama situācijas attīstība attiecībā uz cilvēkiem, kas saskars ar konkrētām specifiskām problēmām. Un ar šo Accessibility Act mēs tieši ceram tās risināt. Lielas paldies! Saka Hongērijus kundze, uzdošu jautājumu nīderlandiešu valodā, tā man būs vieglāk. Es vēršos pie Taisens kundzes bija priekšlikums refit ietvaros. E, tas bija ar e, starp institucionālo vienošanos. Ar šo starpniecību bija runa par sociālo partneru iespēju ierobežošanu e, veikt nolīgumus. Vai jūs iebildīsiet pret to? Un vai jums arī ir priekšlikumi par darbinieku mobilitātes pakotni? Uh, saistībā ar politiku koordinēšanu sociālajā jomā. Man jāteic, ka esmu visai vīlusies par to, kas tika paziņots, jo, ja mēs patiešām vēlamies risināt problēmas, tādā gadījumā nepieciešams stiprināt darbu ar sociālajiem partneriem. Ir eh, jārisina šīs, šie iztrūkumi, loopholes, un eh, tāpēc ir eh, jāveic likumdošanas darbs. Vai jūs plānojat to darīt? Un visbeidzot, mans pēdējais jautājums. Jūs zināt, ka mums ir paredzēta uzklausīšana pēc Gentas universitātes ziņojuma par aviācijas sektoru. Ir ārkārtīgi daudz praktisku piemēru, kas norāda uz sociālo dempingu. Ko plānojat darīt šajā jomā? Liels paldies, runājot par pirmo punktu. Jūs zināt, ka Dombrovska kungs ar Timermaņu kungu uh, Mm, mēs tikāmies ar sociālajiem partneriem, mēs arī par to runājām Rīgas neformālajā samitā, jo ir jāveicina sociālais dialogs, un tad mums ir arī šī labākas likumdošanas iniciatīva. Ir jāatrod līdzsvars. Ir e, vienošanās, kas tiek neatkarīgi veiktas, tos tās veids sociālajie partneri, vai eh, vajadzētu arī šajā gadījumā veikt konsultācijas? Eh, nē, jo ir sava specifika sociālo partneru jautājumiem. Es eh, vēlos teikt, ka mēs runājam unisonā, ka ir jāveicina sociālās dialogs, par to bija vienošanās. Un tad, kad komisijas sastāvs stājās spēkā, kā ir jāstiprina sociālais dialogs, bet nevajag publiskās diskusijas uh, Mm, eh, visos gadījumos, jo un prasīt to, ka šie nolīgumi atsp tiek atspoguļot arī likumdošanā. Tagad par mobilitātes un darbinieku nosūtīšanas pakalpo, pakotni. Lēmums vēl nav ticis pieņemts par to, ko mēs darīsim, vai arī eh, ko mēs atturēsimies darīt. Mēs domājam, ka būs priekšlikumi par sociālās drošības noteikumu koordinēšanu, tas būs eh, darbinieku nosūtīšanas direktīvas ietvaros. Nu, tas ir, es nezinu, vai tas būs šīs direktīvas ietvaros, jo nesam vēl eh, lēmuši par vai pret to. Ehm, bet eh, sagaidām konkrētus priekšlikumus no parlamenta, kā uzlabota darbu, jo mūsu dienesti uh, ļoti čakli strādā. Jūs uzdevāt jautājumu par aviāciju, par darbinieku aizsardzību aviācijas jomā. Esmu lietas kursā par problēmām. Mūsu dienesti e, kopā ar komisāru Būsu ir pievērsušies šim jautājumam, meklējam risinājumus, ko Eiropa varētu darīt, lai atrisinātu šo īpašo situāciju. Paldies! Thank you, Mr. Mann! Paldies, man kungs! Jā, paldies, vienu minūti, tas ir izaicinājums. Ceļā Marijāna. Uh, Mēs tikko runājam par līguma pārkāpšanas eh, procedūru, par darba nosūtīšanas direktīvu. Es domāju, ka tas ir pārpratums komisijā. Jau toreiz eh, par transportu, par eh, ceļu satiksmi, par aviāciju, arī uzņēmumu pensijām. Tik teikt, jūs neesat pietiekami elastīgi, tas ir jāmaina. Un par meistara um, diplomu saņemšanu, ja tur notiek kvalitātes normas. To mēs darām tādēļ, lai parūpēties par to, lai būtu kvalitāte. Ja kvalitāte nenotiek būvlaukumos, ja notiek šī kvalitāte, mēs vēlamies, lai uh, būtu šis nelegāls darbs tiktu novērsts, lai būtu sociāla drošība, cilvēki tiešām būtu aizsargāti. Mēs jau nedarām tādēļ, ka mēs gribam nodarīt kaut ko ļaunu iekšējiem tirgumam. Es domāju, ka šī attiekšanās no tātās mobilitātes, tas nevar taču tā būt, ka mēs vēlamies tādu kvalitāti, ka tas pēkšņi tiktu viss apšaubīts. Mēs vēlamies iekšējo tirgu un kopējus noteikums jebkurā gadījumā, bet mēs nevēlamies, lai tas, kas kā kvalitāte kopumā ir sasniegts, lai sociālajie partneri to apšaubītu, kaut kādā veidā apdraudētu. Es domāju, ka tur vēl pagaidām trūks no mūsu sociālās komisārs tāds skaidrs vēstījums un izteikums. Man liekas, ka jautājums bija jums, Taisens Kunze. Jā, liels paldies. Jā, Tomas, es eh, tiešām esmu viensprātis eh, Un es domāju, ka mēs esam viensprāts par eh, iekšējā tirgus eh, funkcionēšanu, mums eh, ir kopīgas vērtības, mēs vēlamies aizsargāt šīs vērtības un tajā pašā laikā progresēt, panākt so, sociālo progresu. Un tas viss ir nesaraujami saistīts. Tas ir komisijas rīcības pamatā. Mums ir jāuzrauga tas, lai šī rīcība būtu saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem. Minimālās eh, algas noteikšana ir ļoti būtiska, arī transporta nozarē, protams, bet ir arī daudz eh, sūdzību par eh, citiem jautājumiem, un mums ir jānoskaidro, vai juridiskā ziņā tā, tas ir tiesiski pareizi. Mums jānodrošina tas, lai būtu iespējams panākt risinājumu un lai tiktu izdarīti secinājumi Taču eh, pagaidām, eh, nogaidot eh, skaidru atzinumu, ir pārtrauktas šīs darbības transporta nozarē, šie pasākumi ir pārtraukti un līdz to, protams, jāpatur arī prātā, ka dalībvalstīm ir pienākumi un tiesības šajā jomā arī, zinām, rīcības brīvība šo normu izstrādē. Paldies, nākamais runātājs. Benefekungs, paldies Kā jūs zināt, krīze ir palienājusi neaizsargāto bērnu skaitu, kas saskars ar sociālo izslēgšanu. 26,5 miljoni bērnu Eiropas Savienībā saskars ar nabadzību vai sociālo izslēgšanu. S&D grupa ir apņēmusies cīnīties ar bērnu nabadzību, lai panāktu garantijas, ka katram bērnam Šādā situācijā ir iespēja piekļūt uh, bezmaksas veselības aprūpēji, pārtikai un miteklim, kā arī izglītībai. Mums būtu jāizveido konkrēts uh, fonds vai schēma, kas nodrošinātu um, uh, bērnu aizsardzību šajā jautājumā, kā jūs uh, uz to raugāties. Jā, Bērnu nabadzība ir ļoti liela problēma. Jaunās eh, ģimenes saskars ar lielām grūtībām un ļoti bieži tieši viņi ir eh, upuri, eh, tieši viņi ir tie, kas kīpa ar upuriem dažādu krīzes situāciju rezultātā, tieši viņi nonāk atstumtā pozīcijā un līdz ar to ir nepieciešams risināt šo problēmu un nodrošināt pakāpojumus eh, jau eh, sākotnēji, lai bērni nebūtu zaudētāji, lai eh, viņam nebūtu jācieš no tā, ka vecākiem ir jāsaskars ar finansiālām grūtībām. Mums ir veiktas analīzes un pētījumi, kas ir ņēmuši vērā arī nabadzības aspektu, ir nepieciešama sociāla aizsardzība, ir nepieciešams atbalsts lai veicinātu, stimulētu cilvēku iespējas atrast darbu, jo labākais veids, kā aizkļūt no nabadzības, ir darba atrašana. Un runājot par Eiropas fondu, lai garantētu minēto tiesību īstenošanu, nu, mēs neesam vēl nonākuši tik tālu, un uh, nav uh, pagaidām iespējas uh, par to runāt, taču ilgtermiņā varētu domāt par Eiropas fondu, kas būtu kā automātisks stabilizators, bet, kā jau teicu, mums nav pašu uh, resursu, mums nav līdzekļu šobrīd Eiropā līdz ar to īstermiņā tas nebūs iespējams, taču ilgtermiņā varbūt tas tiešām arī varētu īstenoties, bet ir nepieciešams īstenot attiecīgu rīcību politiku, lai eh, nodrošinātu šos rezultātus. Bekara kungs, jā, paldies priekšādātā. Jautājums taisnības kundzē. Pirmkārt, eh, konstatējums. Ļoti pozitīvi ir eh, tas, ka tiek atbalstīta sociālā partnerība. Otrais punkts - šī frontloadinga iepriekšēja izmaksāšana. To vajadzētu proaktīvi atbalstīt. To es saprotu, ka status quo publiskošana dalību valstīs vēl pirms gada beigām vai beig, beigās ši, ar šo naudu var radīt struktūras, lai nodrošinātu garantijas jauniešiem un izglītību vai nē? Jautājums vicepriekšētājiem, lūdzu izlabojiet mani, minimālā alga, atbilstoši samaksa Eiropā, minimālās darbņēmē tiesības, un lai nebūtu harmonizācijas sociālajā politikā, vai tās ir vadlīnijas Eiropas Savienībā un komisijā, jā vai nē? un kur tas nav un kā diskutīties nākotnē. Paldies! Mr. Dombrovski. Dombrovska kungs. Jā, par jautājumu par minimālo algu. Jā, tas ir ļoti skaidrs uh, jautājums, jo Eiropas komisijas uh, politika, kā arī diskusijas uh, ar dalību valstīm, uh, mudinot dalībvalstis um, ieviest uh, atsevišķos etapos uh, oficiālu minimālo algu, mēs varam redzēt, uh, ka šādas uh, uh, tendences minimālās algas ieviešana arī veicina produktivitāti. Tātad tā ir daļa no mūsu rīcība politikas. Tālāk runājot par sociālo politiku, Es eh, vēlos uzsvērt, ka sociālā politika ir dalībvalstu kompetencē, kā jūs zināt, taču sociālās politikas koordinācija un eh, pārobežu aspektu jautājumi, protams, eh, attiec arī uz mums, un par to mēs arī domājam un pie tā strādājam. Paldies, vārds komisārs kundzei, paldies, jā, ļoti īsi par iniciatīvu jauniešu nodarbinātībai. Ehm, būs eh, ziņojums 2016. gadā, prot nākamgad, eh, par kur runāsim arī šeit, un mēs um, skatīsimies, kāda ir situācija, dalībvalstīm ir jāsniedz arī konkrēti dati, un tad mēs arī varēsim par to runāt. Ehm, paldies! Man ir divi jautājumi Taisnes kundzei Jūs runājāt par atbalstu naudu jaunas iniciatīvai un par pasākumiem, kurus jūs vēlaties īstenot. Labprāt uzzinātu, kādas pasākumus esat paredzējusi un kādas kontrolas iestādes jūs vēlaties iedibināt un to darīsiet, lai kontrolētu, ka šīs jaunas iniciatīvas patiešām gūtu panākumus, jo, ja jaunas bezdarbs 60% Grieķijā, droši vien, ka būtu grūti tikai ar šādu atbalstu naudu radīt patieši labas darba vietas. Uh, Otrais jautājums gribētu vairāk naudu izglītībā jaunatnē. Vienlaikus divi miljārdi tika samazināti fundamentāliem pētījumiem, lai stiprinātu Junkara programmu. Vai tiks panākts, eh, ka šie fundamentāla pētījumu joma tiks eh, atbalstīta par papildus līdzekļiem? Paldies. Taisen. Jā, eh, Taisens kundze. Jā, Tātad, ko mēs eh, darīsim, lai kontrolētu eh, šīs, šīs iniciatīvas izpildu? Mums eh, ir mūsu rīcībā zināmi līdzekļi, proti, kad Eiropas Savienība tērē līdzekļus, tad ir kontrols mehānismi, kas ir mūsu rīcībā. Un mēs neņem vērā tikai kvantitatīvos indikātors, mēs ņemam vērā arī kvantitatīvos indikātors, lai būtu uh, ņemta vērā arī kvalitāte šajā jautājumā jauniešu nodarbībā, un mums ir arī ļoti drakoniski, ļoti skaidri noteikti mehānismi un noteikumi, lai uh, uzraudzītu to, ka līdzekļi tiek eh, pienācīgi izmantoti un lai būtu arī kvalitatīvi atbilstoši rezultāti. Tas eh, ir neapšaubām ļoti svarīgi. Un tālāk runājot par apmācību, mēs zinām, ka 20%, 20% iedzīvotāju Eiropas Savienībā ir pamata kompetences, pamat prasmes lasīšanas jomā, un tas pats ir ar aprēķinu, tad ar rēķināšanas prasmēm. Šādas pamatprasmes tātad ir visnotaļ maz um, izplatīts, un uh, tas ir jāmaina. Paldies, uh, Balaskungs, uh, paldies. Atsācoties uz kolēģi sacīto, es vēlos arī dzen piekrist tam, ka būtu jābūt lielākai skaidrībai par cilvēku mobilitāti un ne tikai par uzņēmumiem, bet arī par darbiniekiem. Man jautājums Dombrovska kungam. SVF maldījās eh, taupības politikas sakarā par Grieķiju, jo tika nepareizi novērtēta um, ekonomiskā dinamika un atsevišķi indikātori šajā valstī. Jautājums, ko gribēju uzdot, ir par Eiropas pusgadu, jeb semestri, kas ir instruments, lai koordinētu politisko un ekonomisko politiku Eiropas Savienībā. Vai jums ir iespēja izvērtēt konkrētās rekomendācijas katrai dalībvalstī attiecībā pret pārējām dalībvalstīm? Vai ir kādi pētījumi, kas uh, liecinātu par to, kāds ir um, makroekonomiskais efekts uh, katras valsts gadījumā? Pretējā gadījumā var būt ļoti smagi rezultāti. Jā, tā tad uh, jautājums Dombrovska kungam. Jā, paldies par šo jautājumu. Tātad par Eiropas eh, semestri un eh, rekomendācijām, kas ir specifiskas katrai dalībvalstī. Protams, kad mēs izdodam šādas eh, specifiskās rekomendācijas, mēs tās izdodam balstoties uz Eiropas semestra prioritātēm, kas nosaka igadējos mērķus un to pārskatu, lai atvieglotu investīcijas, lai koncentrētos uz struktūra reformām un lai tajā pašā laikā neaizmirstu par nodokļu, ja fiskālo atbildību. Un mēs eh, šīs prioritātes eh, iestrādājam konkrētās rīcība politikas eh, darbībās katrā valstī. Un, protams, sagatavojot šīs specifiskās rekomendācijas, mēs izvērtējam, kā šīs rekomendācijas uzlabos uh, izaugsmi un nodarbinātības situāciju katrā konkrētajā dalībvalstī. Tas ir pilnīgi noteikti uh, skaidrs un mēs uh, to arī iekļaujam. Pirmkārt, mēs skatām, kādas ir problēmas, ar ko saskars konkrētā dalībvalsts, tad mēs uzklausām dalībvalsti un tās sociālos partnerus un tad mēs ņemam vērā prioritātes un ziņojums un atsauksmes, mēs izdodam konkrētās rekomendācijas katrai dalībvalstī. Paldies! Nākamā runātāja ir Sanders Kunze. Paldies! Man jautājums, eh, Taisens Kunze, es gribētu atgriezties eh, pie mobilitātes jautājuma. Runājot par iniciatīvām, kas eh, tiks īstenotas un kas atvieglos mobilitāti, es gribētu, protams, uzstāt uz to, ka mobilitāte ir brīnišķīga iespēja sevišķi jauniešiem, bet es gribētu arī uzstāt uz to, ka šobrīd pastāv dažādi šķēršļi šai mobilitātei. Vairākās eh, vietās, eh, to starp eh, un sevišķi pierobežu teritorijās, ir dažādi līdzekļi, lai atvieglot robežu šķēršoš, šķērsošanu un atrastu darbu kaimiņu valstī. Mūsu gadījumā manā pilsētā, piemēram, tas ir Eures, un tātad šie dalībnieki ir ļoti dinamiski un entuziasma pilni, palīdzot cilvēkiem risināt šīs problēmas, bet tajā pašā laikā viņus nomāca ļoti lielā mērā tas sloks, ar kādu viņi saskaras, lai iegūtu Eiropas finansējumu, kas ir domāts tieši tāpēc, lai atvieglotu šo mobilitāti. Viņiem ir ļoti liels birokrātiskais sloks, katru gadu ir jāiesniedz dokumenti, agrāk bija trīs gadu periods, bet tagad ir katru gadu, un es baidos, ka šīs grūtības varētu būt šķērslis mobilitātei un atturēt šos uh, dalībniekus no šādām mobilitāti veico, veicinošām darbībām. Vai būtu kādi priekšlikumi šajā sakarā? Paldies! Sanders kundze, es domāju, ka mēs ļoti labi zinām, cik nozīmīgs ir Eures paveiktais darbs un ir ļoti daudz dažādu noteikumu, kas, protams, neatvieglo dzīvi tiem, kam šie noteikumi ir jāievēro. Arī finanšu jautājumā Georgievs kundze mūsu um, kolēģe arī to ļoti labi apzinās un mēģina rast risinājums, kā vienkāršot šo situāciju un risināt šīs problēmas, lai eures varētu vienkāršāk strādāt, lai būtu vieglāk uh, strādāt. Uh, Un tas, eh, un eh, runājot par mobilitāti un pārobežu darbiniekiem, eh, es vēlos uzsvērt, ka mēs nevēlamies tikai vienkārši veicināt mobilitāti kā tādu, bet arī mēs izveidojam nodarbinātības dienestus dažādās dalībvalstīs un sadarbojamies ar tiem. Un, cik zinu, tas darbojas ļoti labi un veicina mobilitāti kopumā. Paldies, Šants Saimons. Paldies, um, priekšsēdētājs kundze. Vicepriekšsēdētāja Dombrovska kungs, vai jūs varētu lūdzu mums tieši atbildēt uh, par posting workers jautājumu? Es domāju, ka mums uh, nav skaidrs atbildes uh, par šo jautājumu. Mēs savā referendumā apvienotajā karalistē runāsim par to, eh, kāpēc ārvalstu darbiniekiem ir iespēja ierasties mūsu valstī un pasliktināt sociālo garantijas situāciju. Atbildi ir tāda, ka nu, nevajadzētu tam tā būtu. Būtu jārīkojas eh, skaidri Mums ir nepieciešama jauna direktīva par šādiem darbiniekiem, kas ierodas uh, citās valstīs, lai tur strādātu, un Junkers to arī apsolīja. Mums ir nepieciešams uh, nodrošināt uh, vienotu, cieši sasaistītu iekšējo tirgu. Pretējā gadījumā apvienotā karaliste nebūs pēdējā, kas uh, par to runās. Paldies. Es domāju, ka ļoti svarīgi nejaukt divas lietas. Nejaukt pārvietošanās brīvību ar darbinieku pārvietošanos uz citu valstīm. Pirmkārt, pārvietošanās brīvība ir viena no pamatbrīvībām un arī, kā komisijas priekšsādātājs eh, Junkers teica, šīs brīvības nav apstrīdamas eh, un tā ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām kura tātad nav maināma. Tālāk šī darbinieku pārvietošanās ir jau šaurāks jautājums un specifiskāks jautājums, kas skar konkrētus uzņēmumus, kas šādi pārceļ darbiniekus un kuriem ir filiāls citās dalībvalstīs. Sākot jauno komisijas darbu, mēs skaidri norādījām, ka būs uh, jāstrādā pie šī jautājuma, pie Posting Workers direktīvas. Un um, vēlreiz vēlos uzsvērt, ka nebūtu jājauc šīs divas lietas - pārvietošanās brīvība un darba spēka pārvietošanās. Paldies! Nākamais runātājs uh, Rolēna kungs. Es, uh, jā, es jums piekrītu, sociālais dialogs vispirms skar um, sociālos partners, taču komisijai ir liela atbildība, lai uzņemtos lomu, izstrādājot ietvaru, kas ļautu uh, vest šo sociālo dialogu, lai tas būtu ne tikai vārdos, bet arī darbos, lai būtu konkrēti rezultāti un lai būtu autonomi atsevišķi nolīgumi panākt, atsevišķas vienošanās. Sociālie partneri šobrīd eh, ir tādā situācijā, ka ir ļoti pienācīgs brīdis, lai mēs eh, atsāktu šo sociālo dialogu. Es gribētu zināt, vai kāds no aspektiem varētu būt vienkāršāks eh, sociālajiem partneriem, varbūt par apmācību vai stažēšanos vai citiem jautājumiem būtu iespējams uh, nodrošināt to, lai šajos jautājumos būtu vienošanās un lai būtu konkrēti rezultāti, jo mēs zinām, ka no vienas puses ir bezdarbs, bet no otras puses ir eh, nepietiekams darbinieku skaits darba tirgu. Jā, nu, runājot par sociālo dialogu, kā mēs eh, jau to teicām, uh, Eiropas komisija ir apņēmusies uh, nostiprināt uh, sociālo dialogu, un tas jau ir praksē darīts, tostarp uh, nostiprinot sociālo partneru lomu Eiropas semestrī. Un tagad um, arī dzen visai nesen tika piešķirt liela uzmanība sociālo partneru autonomajiem nolīgumiem, tieši labāka regulējuma kontekstā, atļaujot dažādas eh, atlaides, atkāpes eh, ar ietekmes novērtējumu un publisko apspriežu starpniecību. Un sevišķi ņemot vērā specifisko īpašo sociālo partneru statusu, kā tas ir arī uzsvērts eh, līgumā, un lai piešķirtu autonomas, jeb atsevišķas vienošanās un nolīgumus, uh, lai būtu atkāpes eh, no kopējām likumdošanas vadlīnijām, kas būtu pietiekami elastīgas un individualizētas. Ir svarīgi panākt šīs individuālās vienošanās, bet eh, tajā pašā laikā, runājot par divpusējo dialogu, eh, tas joprojām ir darba devēju un darba ņēmēju ziņām. Protams, eh, ka mēs varam strādāt arī trīspusēja dialoga kontekstā un eh, varam skatīties jaunus veidus, kā iesaistīties un kā veicināt eh, trīspusējā dialoga īstenošanu. Paldies! Thank you, Monsieur Bashi. Paldies, Bashi kungs. Through the chair, I'd like to thank. Jā, vēlos teikt paldies eh, komisāram Dombrovskim un komisārai Taisens kundzei par to, ka esat šeit, lai apmētos ar viedokļiem. Jā, eh, kāds deputāts no Itālijas teica, ka eh, Itālijā notiek arī notiek attīstība. Vai jūs raugāties arī ne tikai uz Itāliju, bet arī no, uz Liebritāniju? Jā, tas ir piemērs, kā viss var izdoties. Un uh, Mēs esam divus miljonus darba vietu radījuši kopš 2010. gada, un mēs esam apņēmušies arī vēl vairāk uh, miljonu uh, darba vietu radīt arī uh, nākamajā pašgad periodā. Kādā veidā mums to ir izdevies izdarīt? Padarot nodarbinātību vairāk pievilcīgu nekā šo bezcerīgo nodarbinātības trūkumu. Jā, tas ir tiešām dzīves izvēle. Un eh, par eh, no, nodokļu jautājumiem, tas bija kaut kas cits jautājums. Neviens, kas saņēma minimālo algu, viņiem nevajadzētu maksāt nodokļus. Daudz kas tika teikt par eh, tematu jaunas bezdarbs. Un jūs arī teicāt, runājot arī par augstskolām, ka ir jāpaklausās, lai varētu veiksmīgi uzsākt darba dzīvi, bet gribēju teikt arī, ka arī profesionālā izglītība ir ļoti vērtīga. Jautājums ir tāds, kādēļ mums nevarētu būt vairāk šādu arotskolu izglītības iespēju vairāk uh, Eiropā, jo tas nodrošinātu tādas darba vietas, kāds ir vajadzīgas. Taisnēms kundze, es domāju, ka tas ir jautājums, kas tik uzdots jums. Jā, uh, eh, danki vēl. Uh... Eh, voor deze informatie. Uh, wat wij promoten in Europa is best practices en als lidstaten kunnen leren van elkaar. Jā, mēs eh, šeit eh, rūpējamies par to, lai nodrošinātu labāku praksi Eiropā. Mēs vēlamies mācīties no citiem, un, protams, ka mums ir jāraugās, cik lielā mērā mēs varam novērst šķēršļus par arodu izglītības iespējām. Mēs vēršamies pie darba devējiem un vēlamies uh, šīs uh, mācība vietas piedāvāt. Un uh, šo iespēju ietvaros mēs mēģinām vairāk sasniegt. Mēs vēlamies nodrošināt tādu arodu izglītību un tādu apstākļus, kas atkal nodrošinātu normālus apstākļus. Ja kādas formas tur pastāv, tas ir atšķirīgi, raugoties no valsts uz valsti. Jā, paldies, priekšsēdētē. Man ir daži jautājumi. Jūs varbūt dosiet iespēju abiem komisariem atbildēt. Ko jūs domājat par sociālajiem minimāliem standartiem, kas mums tiešām ir ļoti ātri vajadzīgi sasniegt Eiropas Savienībā? Vai jūs strādājat pie uh, pamat sociālās aizsardzības šajā likumdošanas procesā. Dank u, dank u wel, mevrouw. Ja, we hebben een sociale agenda. Dus, uh, eh, ja, mums ir sociālā uh, darba, rīcības programma. Van de en, de un uh, šī sasaukuma laikā mēs strādājam pie uh, monetārās savienības un sociālās programmas kopumā. Un, e, ja jūs prasāt, kāds ir mans personiskais viedoklis, jeb sajūtas, e, svarīgs ir visas kolēģijas viedoklis, jo tur mēs varam diskutēt. Jo varam jau diskutēt, bet e, komisijas pieeja ir kolēģiāla. Uh, Un uh, tīri personīgi es domāju, ka vajadzētu pieņemt minimālos standartus uh, virknē pasākumu, kas attiecas uz uh, sociālo aizsardzību, lai nebūtu tāda lejupējoša spirāla. Bet nekas nav acīm redzams un vienkārši mūsu kompetences ir ierobežotas, dalību valstīm ir savas prerogatīvas un, kā norādīja mans kolēģis, vairums kompetenču ir dalību valstu rokās un ar to un sociālajiem partneriem mēs varam veikt dažas lietas, un es domāju, ka vajadzētu vismaz indikātorus mm, sociālajām prasībām, un mēs pie tā strādāsim, lai būtu kaut kādi atsauces skaitļi tieši saistībā ar minimālo ienākumu apjomu dažādās dalībā valstīs var runāt par harmonizācijas līmeni, bet dažas lietas tomēr tajā ziņā var darīt. Paldies, Lopes kungs! Es paldies! Paldies, ka esat šodien atnākuši. Man ļoti vienkārši jautājums. Runa ir par finansiālu atbalstu bezdarbniekiem, pabalstiem. Mēs esam runājuši jau gadiem ilgi par to, Eiropas komisija to ir iekļāvusi savā darba kārtībā, to, tas ir pārnāts ar ministriem, un komisijā ir veikts arī pētījums, ir pasūtīts pētījums, lai saņemtu vairāk informāciju par šo jautājumu. Tur ir jautājums par sociālo perspektīvu, par sociālo dimensiju Eiropā un arī monetārajā apvienībā un arī makro perspektīva. Nav jau runa tikai kā īstenot solidaritāti, bet arī par to, kā makroekonomiski novērst asimetriskus šokus, kas pagātnē, diemžēl, ir notikuši, lai prāt uzklausītu vicepriekšēdētāju viedokļi. Jā, tas ir viens no jautājumiem, kas ir uzdots kontekstā, kā padziļināt ekonomisko un monetāro savienību. Un uh, par iespēju ieviest Eiropas Savienības uh, labumu saņēmēju schēmu bezdarba novēršanā, bezdarbnieku atbalstam. Kā jau teicu savā ievadrunā, pieci vicepriekšējie strādā pie jauna ziņojuma, uh, kas attiecas uz turpmāku attīstību ekonomiskajā un monetārajā savienībā. Un es eh, prezentēšu to padomē nākam mēnes. Protams, es nevaru to iepriekš vērtēt šī ziņojuma saturu, bet eh, vispārīgi runājot, mērķi ir virzīti šādā virzienā, proti par īstermiņa mērķiem, ko mēs varam darīt tagad eksistējušo līgumu ietvaros, un runa ir arī par ilgtermiņa jautājumiem. Un tas ir viens no elementiem, par ko ir diskutēts. Kontekstā par tā saucamo fiskālo kapacitāti Eiropā, Eirozonā, un uh, pašlaik uh, es neesmu tādā situācijā, ka varu komentēt piecu priekšsēdētāju ziņojumu, jo tas tagad notiek, bet tas noteikti šī rīcības programma ir mūsu uzmanības lokā. Sēdrums kundze. Paldies priekšsēdētāja par šo struktūrēto dialogu, par tās arīkošanu. Sirsnieks paldies abiem komisijas pārstāvjiem. Mans jautājums komisārs kundzē. Esmu pārliecināta, ka nodarbināti veicināšu uh, instrumenti ir labi instrumenti, ja to kombinē ar investīcijām. Un tas parasti dalībvalstīs darbojas, lai samazinātu darba bezdarbu līmeni. Mums Čehijas republikā tas izdodas samērā labi, bet mums ir problēma ar uh, nabadzīgo cilvēku nodarbinātību, kas uh, dzīvo tādās vietās, kur cilvēki nav iekļauti sabiedrībā. Vai šīs programmas varētu vienkāršot, vai to varētu birokrātiski padarīt vieglāku, vienkāršāku, lai daļa tas eh, atvieglotu iespējas tiem cilvēkiem, kas eh, dzīvo šādās vairāk atstumtās sabiedrības daļās un vietās. Tātad tālāk par kompetencēm. Eiropas komisijai faktiski ir diezgan maz iespēju iejaukties koordinācijā varētu izmantot atvērtās koordinācijas eh, procedūru, bet ko komisija var darīt, tā var labāk eh, pāraudzīt situāciju, novērtēt, jo Eurostat dati ar tiem nepietiek. Mans jautājums, vai komisija varētu nodrošināt labāku monitoringu, labāku rezultātu vērtēšanu attiecībā uz nodarbinātības kvotu un nodarbinātības līmeni. Paldies! Mevrouw de zorg van de commissie gaat ook uit naar bijzondere. Paldies, liels paldies. Komisija, protams, interesējas e, par atšķirīgām mērķu grupām. Mēs zinām, ka sabiedrībā ir mazāk aizsargātas grupas un mums e, īpaši tām ir jāpievēršas, un to mēs arī darām e, valstu ziņojumos un arī rekomendācijās jūs secināsit, ka dažu valstu situācijām un gadījumos uh, mēs tām prasām lielāku akcentu likt uz mazāk aizsardzgātām grupām, un ir arī atšķirības starp valstīm. Fondu īstenošanas vienkāršošana notiek daudz gadu programmas ietvaros, tātad ir vienkāršotāka metode, bet ir jāveic izvēles, ir jāveic izvēles kopā ar dalību valstīm, tā lai viņas arī tās īsteno. Un uh, jūs uh, jau minējāt, pieminējāt šos statistikas datus vispārēji, un mēs uh, prasījām tos Eurostatam, jo mums ir nepieciešami šie dati, lai novērtu, no, novērtētu sociālo situāciju dalību valstīs. Un tā tad mēs lūdzām iespēju Eurostatam padarīt šos datus ātrāk pieejamus un tā, lai tie būtu salīdzināmi. Merci, merci, Madame le Président. Martēna kungs, liels paldies! Es eh, ļoti rūpīgi klausījos jūsu teiktajā un jāteic, ka jūs ļoti skaidri redzat situāciju par jauniešu, mazāk eh, jaunu cilvēku bezdarbu, par sociālo situāciju, eh, kā krītas arī uh, pirktspēja. Situācija pamazām, bet pārliecinoši degradējas un uh, Eh, ko es eh, secinu, ka ir eh, centieni risināt sekas, neraugoties uz to, ka cēloņi ir apzināti. Te ir globalizācija, ka te ir globāla schēma, ir tāda lieta kā ekonomikas finansiarizēšana, ir imigrācijas plūsmas, ko mēs nepārvaldam, ko mēs vairs nepārvaldam, arī uh, Eh, skološanas līmenis krītās, liekas, ka bērni ir vēlme padarīt bērnus muļķākus. Un kāpēc jūs beigu beigās negribat pat tiešām ķerties klāt patiesajiem cēloņiem? Madam Tyson. Taisens kundze. Es uh, nevaru piekrist jūsu secinājumiem. Jūs uh, sacījāt, ka mēs uh, neķeramies klāt cēloņiem. Mūsu sabiedrība mainās. Mēs redzam, kā attīstās tehnoloģijas. Un ir tiesa, ka ir daudz pavērsienu notikuši, un tamdēļ arī rodas būtiskas grūtības. Bet teikt, ka tagad jāaptur globalizācija, nu, tas nav pareizi. Neba nu tā lietas uzlabosies. Mēs esam izaicinājumi priekšā, Eiropa ir gatava, ir kaujas gatavībā un ir lietas, ar kurām dalībvalstis nevar vienas pašas tik galā. Mēs strādājam kopā, mēs esam spēcīgāki kopā, mēs nesam savas Eiropas Savienības vērtības. Un mēs varam arī iedzīvināt konkrētā veidā šīs vērtības. Uh, un pilsoņi ļoti rūpīgi skatās, kā tas notiek. Eiropai ir jābūt pietiekamām kompetencēm, lai varētu darīt to, ko dalību valstis vairs atsevišķi nevar izdarīt, un tieši tā mēs varam aizsargāt savus pilsoņus. Paldies, Taisens kundze, paldies, Dambrovska kungs. Jāteic, ka visi, kuri bija runāšanas sarakstā, varēja uzdot jautājumus, un jūs esat bijuši arī ļoti efektīvi jautājumu atbildēs ļoti īsas, bet spēcīgas atbildes. Eh, Drīzumā uzaicināsim jūs atkal, jo mums būs vēl jautājumi, ko jums uzdot. Lielas paldies vēlreiz! Tagad atkal ķeramies klāt balsošanai. Eh, Divu minūšu īsts pārtraukums, pirms eh, tam ķeramies klāt, atrodiet īstos dokumentus un pēc divām minūtēm sākam balsošanu. have your voting card? Tā, es ceru, ka visi ir sagatavojuši balsošanas kartītes. Sāksim darbu. Skatīsim desmito punktu. Resursu lietdarīga izmantošana ceļā uz aprites ekonomiku. Atzinuma projekts ar grozījumiem. Ja esat gatavi, tad eh, sāksim. Sāksim ar pirmo grozījumu. Par, pret, atturas, noreiz. Kompromiss A. Par, pret, atturas, apstiprināts. Desmitais grozījums. Jā, tātad desmitais par, pret, atturas, norēdīts. B kompromiss par, pret, atturas, apstiprināts. C kompromiss par, pret, atturas, apstiprināts. D kompromiss par, pret, atturas, apstiprināts. 29. grozījums par, pret, atturas, apstiprināts. 31. grozījums par, pret, atturas, apstiprināts. 32. grozījums par, pret, atturas, apstiprināts Varētu būt noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. 32. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 33. grozījums par, pret, atturas apstiprināts. 35. grozījums par, pret, atturas apstiprināts. 36. grozījums par, pret, noraidīts. 34. par, pret, atturas apstiprināts. Kompromisēja e par, pret, atturas apstiprināts. F kompromiss par, pret atturas apstiprināts. G kompromiss par pret atturas apstiprināts. Sastais grozījums par pret. Jā, tas atkrīt. Tad septītais grozījums Nē, 57. beigu beigās. 57. grozījums par. Pret. Septītais grozījums sākumā par. Pret. Atturas. Apstiprināts. Septītais grozījums pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 57. grozījums par, pret, atturas apstiprināts. H kompromiss par, pret, atturas apstiprināts. Piecdesmit devītais grozījums par pret, atturas, apstiprināts. 60. par, pret, atturas, noraidīts. 61. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 62. grozījums par, pret, atturas, apstiprināts. 64. grozījums par, pret, atturas, apstiprināts. 66. grozījums par. Nē, tas atkrīt. 67 par pret atturas apstiprināts. Un balsojam par atzinumu projektu ar grozījumiem. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. Brīnišķīgi. Brīnišķīgi. Tagad skatīsim 11. punktu par subsidiaritāti un proporcionalitāti. Pirmais grozījums par. Pret. Atturas. Apstiprināts. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. A kompromiss par, pret, atturas apstiprināts. Septītais grozījums par, pret, atturas apstiprināts. B kompromiss par, pret, atturas apstiprināts. Devītais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudīsim devīto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Vienpadsmitais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 12. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 13. grozījums par, pret, atturas apstiprināts. 14. grozījums par, 15. par, pret, atturas apstiprināts. Es atvainojos, manuprāt, mums vajadzētu balsot elektroniski par 14. grozījumu. Bet 12. un 13. grozījums tika apstiprināti, un tāpēc 14. atkrīt. Tā, vēlreiz balsosim par 15. par, pret, atturas, apstiprināts. Pārbaudīsim par 15. grozījumu. Sākam balsot. Turpinām balsot, beidzam balsot, apstiprināts. Tagad pāriem pie 16. grozījuma. Par, pret, atturas, Apstiprināts. C kompromiss par. Pret. Atturas. Apstiprināts. Divdesmit pirmais par. Pret. Atturas. Noraidīts. 22. grozījums par pret, atturas, Noraidīts. Divdesmit trešais un divdesmit ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. D kompromiss par pret atturas apstiprināts. 30. grozījums pār pret atturas noraidīts. 31. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim. 31. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. 32. par, pret, atturas, noraidīts. 33. par, pret, atturas apstiprināts. 54. par pret atturas apstiprināts. 35. par pret atturas apstiprināts. 36. par pret atturas apstiprināts. 37. grozījums par pret atturas noraidīts. 38. grozījums par pret atturas apstiprināts. 39. grozījums par pret atturas noraidīts. E kompromiss par pret atturas apstiprināts. 45. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 46. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 47. grozījums atkrīt, G kompromiss tagad par, pret, atturas, apstiprināts. 53. grozījums par pret atturas at, noraidīts. 54. grozījums par pret atturas noraidīts. 55. grozījums par pret atturas pārbaudīsim. 55. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, rezultātu redzat paši. Balsosim tagad par eh, atzinumu projektu ar grozījumiem. Joprojām eh, sākam un turpinām balsot. Uh, par grozīto atzinumu projektu. Vai visi ir nobalsojuši? Vēl divas balsis iztrūkst. Nobalsots par, apstiprināts. Ļoti labi. Tagad pāriesim pie nodarbinātības komitejas ieguldījumu saistībā ar struktūrēto dialogu. Pirmais grozījums par, pret, atturs, apstiprināts. Otrais grozījums par, pret, atturs, apstiprināts. Trešais grozījums par, pret, atturs, apstiprināts. Ceturtais grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Pārbaudīsim ceturto grozījumu. Sākam balsot. Joprojām var balsot. Beidzam balsot. Jā. Tagad piektais grozījums par, pret, atturas apstiprināts. Sastais grozījums par, pret, atturas apstiprināts. Septītais grozījums par, pret, atturas apstiprināts noraidīts. Pārbaudīsim septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. Astotais par, pret, atturas, apstiprināts. Devītais grozījums par, pret, atturas, apstiprināts Noraidīts. Pārbaudīsim devīto grozījumu. Sākam balsot. Joprojām var nobalsot. Beidzam balsot. Nu, redz, cik labi, ka pārbaudījām. Desmitais grozījums par pret atturas apstiprināts. Vienpadsmitais grozījums atkrīt, divpadsmitais grozījums atsaukts, trīspadsmitais grozījums dalītais balsojums. Balsojam par pirmo daļu, par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. 13. grozījums. Sākam balsot un beidzam balsot. Apstiprināts. Otrā daļa 13. grozījumam. Sāk par, pret, atturas noraidīts. 14. grozījums par, pret, Ak jā, 14. grozījums atkarīt. Skatām 15. par, pret, atturas, apstiprināts. Pārbaudīsim 15. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 16. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 17. grozījums par, pret, atturas apstiprināts. 18. grozījums par, pret, Jā, tas ir saderīgs ar 17. pārbaudam 18. sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Deviņpadsmitais grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. Divdesmitais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 20. grozījumu. Un tagad balsošanu beidzam. Noraidīts. 21. grozījums par, pret, atturas, apstiprināts. 22. grozījums par, pret, atturas, apstiprināts. 23. grozījums atkrīt, 24. grozījums par, pret, atturas, norēdīts. Pārbaudīsim 24. grozījumu, sākam balsot. Joprojām var nobalsot, beidzam balsot. Apstiprināts ar viens balsu pārsvaru. 25. grozījums par pret, atturas, apstiprināts. Pārbaudīsim 25. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 26. grozījums par, pret, atturas, apstiprināts. Pārbaudīsim, pārbaudīsim 28. grozījumu. Un nu, tad redzēsim, kas sanāks. Viens cilvēks vēl nav nobalsojis, tā tagad beidzam balsot. Apstiprināts. 20. Tas par, pret, atturas, apstiprināts. Pārbaudīsim 28. grozījumu. Beidzam balsot. Apstiprināts. 29. grozījums par, pret, atturas, apstiprināts. Mutiskais grozījums no ETP Jā, ja nemaldos, mums bija vienošanās par šo grozījumu, bet nu redzēsim. Es tikai vēlētos svītrot vārdu directive, direktīva, un direktīvas vietā es piedāvāju vārdu pasākumi, measures. Jā, tātad, kā dzirdējāt, aizstājam vārdu direktīva ar vārdiem pasākumi. Directive aizstāja ar measures. Vai tas tiek pieņemts? Jā, to pieņem S un D koordinators. Balsojam par 30. grozījumu. Jā, ar mutisko grozījumu. Par, pret, atturas apstiprināts. 31. par, pret, atturas, apstiprināts. Pārbaudīsim 31. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot, noraidīts. 32. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 32. grozījumu, Un tagad beidzam balsot. Noraidīts. 33. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Trīsdesmit ceturtais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 34. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 35. grozījums par, pret, atturas, apstiprināts. 36. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 38. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 37. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. 38. grozījums par, pret, atturas, noraidīs. Pārbaudīsim. 38. grozījumu. Sākam balsot. Un redzam, ka ir noraidīts. Tagad eh, balsojam par eh, visu kopumā, tātad eh, MPO komitejas ieguldījumu saistībā ar struktūrēto dialogu. Sākam balsot. Tagad beidzam balsot. 37 balsis par, 8 pret. Nu, tas tad arī viss. Atceraties, lūdzu, ka atsāksim darbu pulksteni 14. Daži no mums ir ļoti līksmi, jo nebūs kādi satraukumi, nu, pārmērīgi cenšoties paspēt uz transportiem, bet lūdzu, lai nav tā, ka es viena pati sēžu ar uzaicinātajiem viesiem. Lūdzu, paldies par jūsu atbalstu!